Good. So, ladies and gentlemen, dear colleagues. Dāmas un kungi, godātie kolēģi, silti sveicu jūs šodienas sanāksmē. Ir jau trīs minūtes pāri deviņiem, tad nu varam sākt darbu. Visi ir saņēmuši šīs dienas darba kārtību vai ir Kādi, kādas vēlmes grozīt darba kārtību nav? Labi, tad darba kārtība ir pieņemta. Otrais punkts. Protokolu apstiprināšana sanāksmēm. Tātad šie protokoli ir pieejami jūsu dokumentu mapēs, ja iebildumu nav. Nu, tad arī šie protokoli ir apstiprināti. Trešais punkts. Arī jūsu dokumentu mapēs atradīsit eh, koordinātoru sanāksmes 11. septembrī pieņemtos lēmumus. Nu, ja eh, iebildumu nav, tad arī šie lēmumi, šis dokuments ir pieņemts. Ceturtais punkts. Paziņojumi no manas puses. Šī sanāksme, kā ierasts, tiek straumēta internetā. Tāpēc lūdzu kolēģi uzvedieties adekvāti un izsakieties nepārāk ātri. Sveicam arī apmeklētājus no Lisabonas, sakot no Lisabonas līdz Ljubljanai un Ljubljanai no visas Eiropas un arī no Taiminas, no Sardīnijas mums ir viesi laipni lūgti. Trīsdesmit 1. oktobrī sākās um, trešā kariforma ES uh, kopīgā sanāksme, un tā notika līdz 1. novembrim Trinidadā un Tobago. Es ceru, ka laika apstākļi bija patīkami. Un mēs tiešām uz to uzstājām. Es domāju, ka kā reforma tagad jau ir zināms projekts, tā bija gan tikai trešā sanāksme un pamazām notiek virzība uz priekšu. Ir tēmas, par kurām ir jārunā, un tās Mm, nelielā mērā atsaucas uz ekonomisko attīstību un sabiedrību un tā tālāk un tā joprojām. Mēs e, apspriedīsim šīs sanāksmes ziņojumu un nākamās mūsu tikšanās laikā, nākamā sanāksmes laikā. Nākamais punkts piektais. Informācija par mūsu delegācijas e, došanos uz Austrāliju un Jaunzēlandi. Un tiešām ļoti interesanti notikumi, politiskās izmaiņas. Jaunzēlandē ir jauna valdība, jauns tirdzniecības ministrs. Īsti nebija lietas kursā par to, kāda bija situācija, bet nu, bija mm, arī tēmas sanāksme. Austrālijā bija problēmas ar dubulto uh, pilsonību parlamentā un senātā. Un šobrīd mm, ir tādi mm, pietiekami viļņaini ūdeņi, vērojami abās eh, kamerās. Mēs vēlamies virzīt uz priekšu savu rezolūciju, kuru pieņēmām nedēļu atpakaļ. Tā bija rezolūcija par mandāta projektu Austrālijai un Jaunzēlandei. Un mēs varējām runāt ar galvenajiem sarunu vedējiem un uh, dalībniekiem, uh, svarīgiem parlamenta pārstāvjiem un citām iesaistītajām pusēm, arī no pilsoniskās sabiedrības puses. Bija pilnībā skaidrs, ka nu, viņi visi atbalstīja sadarbību un uh, tuvināšanos. Bija arī uh, kritiski paziņojumi par eh, lauksaimniecības tēmu. Arī Austrālijai bija jautājums par 10% nodevām Eiropas mm, mašīnām un 33% nodokli īpašām eh, mašīnu markām. Pārunas notika. Nu, un noteikti būs iespējas arī kompromisa rašanai. Mums bija diskusijas arī ar arotbiedrībām. Austrālijas gadījumā bija jautājums par darba tiesību piemērošanu. Notika uh, nu, apspriede par šo tēmu. Jaunzēlandē mm, arī bija runa par AILO standartu apstiprināšanu. Visi no tie šie standarti nav ratificēti, bija runa par investīciju aizsargāšanu. Mm, pat uh, Austrālijā un uh, Jaunzēlandē ir uh, aktuāls ETS jautājums un arī investīciju aizstāvēšanas uh, jautājums. Uh, Runājām arī par imigrāciju un eh, darbiniekiem no trešajām valstīm. Un tas gan tieši nebija saistīts ar mūsu vienošanos, bet mm, pievērsāmies arī šādai tēmai. Un mūsu brauciens bija īstajā brīdī īpaši tāpēc, ka bija neliela kavēšanās ar komisāris Mainstromas vizīti uz šīm valstīm, tomēr mums bija iespēja dot labu signālu, ka mēs esam gatavi sākt mm, pārunas, lai noslēgtu atbilstīgu brīvās tirzniecības vienošanos. Tagad vēršos pie delegācijas. Vai ir vēl kas piebilstams, Karolīna? Lūdzu. Danke, Bernd. Paldies, Bernd. Es vēlreiz gribēju pateikties sekretariātam par uh, šī brauciena veiksmīgo organizāciju. Un arī es uzskatīju, ka tas bija ļoti svarīgi un īstajā laikā, kad mēs bijām Jaunzēlandē un Austrālijā. Programma bija ļoti piepildīta, mums uh, knapi pat pietika laika, lai nomainītu telpas. Mēs varējām tikties ar ļoti daudziem cilvēkiem, bet mēs redzējām, ka uh, Arī mūsu partneri novērtēja to, ka mēs esam devušies uh, tik tālā braucienā, mēs tikāmies ar dažādiem ministriem, un es uzskatīju, ka bija ļoti labi, ka mēs tik tikko bijām pieņēmuši rezolūciju, jo mm, tad mums bija par ko diskutēt, un mm, pie tā mēs arī turējāmies. Es uzskatu, ka ļoti svarīgi ir tas, ka visi ir sajūsmā par uzsāktajām sarunām Austrālija un Jaunzēlande noteikti vēlas uh, līgumu ar Eiropu. Viņi sāredz tam lielu pievienoto vērtību. Un es domāju, ka ir jāpiemina arī tas, ka sarunās viņi visticamāk būs ļoti pragmatiski un būs gatavi piekāpties. Protams, ir atsevišķas jomas, kas ir jutīgas arī šīm valstīm. Kas manā tik ļoti nepatika, tas, ka šis uh, mandāts uh, sarunām tiks apstiprināts tikai februārī vai martā, Mēs redzējām, ka šīs valstis eh, par to bija nedaudz vīlušās, viņi vēlējās šo mandātu vēl šogad. Un ehm, šajās eh, sarunās ir jānonāk eh, pie rezultāta. Mēs realistiski norādījām, ka mm, sarunas ehm, droši vien visticamāk nebūs ehm, iespējams pabeigt līdz 2019. gadam. Tas ir ļoti ambiciozs mērķis, bet mēs uzsvērām, ka runa ir par kvalitāti, nevis ātrumu un es ceru, ka par spīti visam mēs nonāksim pie laba nolīguma, mm, uzsākot sarunas, un mm, vēlreiz liels paldies par šo veiksmīgo braucienu. Es tajā ļoti daudz mm, uzzināju, ļoti daudz mācījos, iepazinām arī ļoti daudz um, angažētu un interesētu cilvēku. Paldies! Paldies! Kolēģim vārds paldies priekšsēdētājiem. Brauciens bija tiešām veiksmīgs un konstruktīvs. Un tas tā bija ne tikai labās organizācijas dēļ, bet visu pirms tāpēc, ka mums bija ļoti labas sanāksmes gan Austrālijā, gan Jaunzēlandē. Mēs tikāmies ar visu uh, institūciju un personu spektru, kas bija tieši ieinteresētas vienošanām. Nu, ne tikai no valdības vai parlamenta puses, bet arī tikāmies ar uzņēmēju, darbinieku pārstāvjiem, arotbiedrībām, minoritātēm. Arī viņiem ir savas problēmas Jaunzēlandē. Varbūt šīs problēmas nav tik uh, būtiskas kā Austrālijā, bet tās tomēr arī pastāv. Un viņi arī redz eh, kādu iespēju, rāda vienošanās iespējas starp ES, Austrāliju un Jaunzēlandi. Interesanti atzīmēt ir arī tas, ka minoritātes Jaunzēlandē ar lielām cerībām raugās uz e, ekonomiku un uzņēmēju darbību. Viņa pārstāv e, ekonomiskas e, nozares uzņēmēju darbībā un skaidri arī norādīja, ko viņa vēlas sasniegt vienošanā. Austrālijā viņi vairāk ir ieinteresēti tieši sociālajā ietekmē nolīgumam. Viņa vēlas palielināt uh, Mm, šo dimensiju mm, Austrālijas sabiedriskajā dzīvē. Un runājot par to, kādas perspektīvas nolīgums sniegt abām mm, valstīm, un es varu apstiprināt Karolīnas un Bernta teikto. Pēc visām uh, sarunām mums radās sajūta, ka nolīgumu varētu sārunāt vienas nedēļas laikā un arī ratificēt vēl vienas nedēļas laikā, jo radās sajūta, ka abas valstis ir ļoti tuvas Eiropas Savienībai kultūras, reliģijas ziņā, un viņi arī nodarbojas ar uzņēmēju darbību. Nav nemaz daudz lietu, kas mūs uh, attālinātu. Drīzāk vairāk lietas, kas mūs tuvina. Un nu, nu, pirms tam vēl bija SETA un Kanādas tēma. Arī Kanāda mums ir tuva kultūra. Es domāju, ka neviens nav ieinteresēts problēmu radīšanām. Mums vajadzētu spēt vienoties par ļoti labu vienošanos saprātīgā laika posmā. Tā tad brauciens bija ļoti labs, mums tas bija nepieciešams. Nu, un eh, izdevās veidot labu atmosfēru turpmākajām pārunām. Paldies! Un tagad došu vārdu Deividam Kempleram. Paldies priekšsēdētāji, apsveicu ar to, ka pareizi nosaucāt manu vārdu. Mm, bija ļoti vērtīgs brauciens, kā jūs zināt, es daļa Pārējā delegācija devās uz eh, Austrāliju, bet eh, es uzskatu, ka bija ļoti informatīvs viss brauciens un arī tikos ar bijušo tirsniecības ministru pēc tam, kad jūsu delegācija devās tālāk un mēs piedzīvojām šo jauno valdības izveidi tieši un mēs arī bijām viena no pirmajiem, kas tikās ar eh, Davidu Pārkeru, jā, es tikos ar uh, nozares, pārtikas eh, nozares pārstāvjiem, un man bija eh, labs priekšstats par to, kāda ir situācija. Varēja būt varbūt zināmas bāžas par eh, protekcionismu, par sankcijām. Geogrāfiskās norādes arī šķiet nebija problemātiskas. Uh, Arī investīciju sādaļa šķiet viņiem neradīja lielu sastrā, sastraukumu, un es domāju, ka te ir pozitīvs ceļš uz priekšu. Nu, bija zināmi tēmas, kas saistījās ar savstarpējo papildinātību. Bija runa par eh, importu Un situācija tiešām ir savstarpēji papildinoša šajā aitu nozare, jēru nozarē. Ir zināma atturība un um, pretestība no dažiem ražotājiem, tomēr um, bija tāds atbalsts tam, lai tirzniecības nolīgums ar Eiropas Savienību Mm, virzītos uz priekšu, un tas bija manāms vairākās nozarēs, un nu, ļoti veiksmīgi priekšsēdētājs, jā, liels paldies. Domāju, ka bija pozitīvs brauciens, apkopojot rezultātus, un gan eh, Jaunzēlande, gan eh, Austrālija uzskata, ka ir nepieciešams pastiprināt noteikumos balstītu tirzniecību. Tādā periodā, kad nu, citi partneri varbūt vairāk raugās uz spēka varu, nu, tad nu, šis tiešām ir ļoti pozitīvs signāls. Nu, bija ļoti laba delegācija, paldies sekretariātam par organizatorisko darbu sanāksmes. Sākās laikā un bija ļoti strikta kārtība. Nu, bija jāievēro laiks, lai varētu paspēt uz visām sanāksmēm. Tad no ar to noslēdzam pirmos iespaidus par braucienu. Mums vēl ir div, tā, div, tātad 20 minūšu izklāsts bija, un tagad arī komisijas eh, pārstāvja uzstāšanās paredzēta saistībā ar brīvās tirdzniecības nolīgumu īstenošanu. Tas ir kas jauns mums, mēs jau sen to bijām prasījuši. Protams, mēs eh, vienmēr ar lielu uzmanību vēlamies sekot līdzi pārunām un sniegt savus ieteikumus komisijai, jo beigu beigās mēs esam tie, kas eh, ratificē tirdzniecības nolīgumu. Uh, Tomēr reizēm man ir tāda sajūta, ka viss svarīgākais darba apjoms sākas pēc noslēgšanas, kad ir runa par īstenošanu un mm, jautājums par nolīgumu īstenošanu ir arī ļoti svarīgs uzdevums mums. Mums tikko bija Zainfeldas kundzes mm, ziņojuma apstiprināšana par mm, nolīgumu ar Ziemai, ar Koreju. Un mēs pārāk parasti arī prezentējam šo īstenošanas nolīgumu par brīvās tirzniecības nolīgumiem. Šī ir pirmā reize, un komisija sniegs savu prezentāciju, un ar jautājumiem tad vēl varēsim atgriezties pie noteiktām tēmām. Brīnišķīga iespēja prezentēt šo jauno pieeju. Kort Lopes kungs ir DG Trade uh, direktora vietnieks. Lūdzu. Good morning, everybody. Labrīt visiem. Liels paldies, Langis kungs, par jūsu laipniem vārdiem. Un šo ievadu, jo tas man atvieglo dzīvi. Jūs uh, tiešām raksturojāt šī ziņojuma kontekstu. Es priecājos par šo iespēju, lai īsumā prezentētu jauno ziņojumu par uh, brīvās izniecības nolīgumu īstenošanu. Uh, Jūs zināt, ka mēs esam aktīvi darbojušies strādājot pie jauniem BTN, arī aizsardzības pozīcijās, pie, strādājot pie tirzniecības aizsardzības instrumentiem, investīciju skrīningu un citiem instrumentiem. Šī trešā mūsu darba daļa, proti panākt to vienošanos īstenošana. Un tas nevienmēr ir ieguvis pelnīto uzmanību. Šobrīd mēs šos trūkums labojam. Uh, Komisārs uh, solīja, ka šis ziņojums taps, un tagad tas uh, ir pieejams. Protams, ir svarīgi saņemt ne tikai daudz informācijas un sniegt daudz informācijas par to, kas notiek, bet ir svarīgi arī norādīt, kur lietas varbūt nedarbojas tik labi, kā mēs vēlētos, un kur mēs esam vīlušies par īstenošanu vai nu mūsu pašu pusē, vai mūsu partneru pusē, un ārkārtīgi grūti uzraudzīt visu, kas notiek. Ja mēs runājam par mm, ilgspējīgu tirzniecību, kas, kas ir jauna koncepcija. Un visus šos elementus jūs eh, tagad varat eh, redzēt jaunajā ziņojumā. Es esmu nedaudz vīlies, jo šis eh, ziņojums vēl nav apstiprināts, tāpēc atvainojiet, ka es šodien nenākšu klajā ar sensācijām. Uh, komisijā ir notikusi neliela kavēšanās, bet kolēģi saka, ka šodien šis ziņojums noteikti tiks apstiprināts pat šorīt no rīta. Un, protams, um, tas tiks nosūtīts jums nekavējoties, uh, ko līdz tas tiks apstiprināts. Es domāju, ka dienas gaitā jūs to saņemsiet. Būt, bet, protams, būtu bijis labāk, ja tas man būtu rokās. Ziņojums ir par divām lietām. Pirmkārt, kā jau es teicu, tas ir vēl viens svarīgs solis, lai uzlabotu savskatāmību. skatāmību un arī mūsu kontaktus ar uh, parlamentu, dalību valstīm un ieinteresētajām pusēm par to, kā mēs īstenojam mūsu tirzniecības politiku un to, kāda tai ir ietekme. Otrakārt, arī tas ir ļoti svarīgi, mēs šādu ziņojumu gatavosim katru gadu. Tā ir tikai pirmā reize, bet mēs šādu ziņojumu gadu, gatavosim ik gadu. Uh, Un tas, eh, protams, iegūstot pieredzi, runājot ar jums un partneriem, tiks eh, saulēcīgi publicēts. Un tas eh, būs kā ikgadēja veselības pārbaude tiem BTM, kas ir spēkā. Un es domāju, ka būtu labi, ja katru gadu notiktu arī politiska diskusija par to, bet tas, protams, ir jūsu rokās, kā jūs vēlaties to organizēt. Līdz šim komisija ir prezentējusi ziņojumus ik gadu par trim BTN - Koreju, Centrālā Ameriku un Kolumbiju un Peru, jo attiecīgā regula paredz uh, juridiski saistošas normas, kas liek sagatavot šādu ziņojumu, bet šis ziņojums uh, aptver vēl 22 citus BTN. Tas ir jauns ziņojums, kas uh, tiks publicēts šodien, un tas sniedz pārskatāmu analīzi par 23 nolīgumiem, kas provizoriski vai definitīvi šobrīd ir spēkā. Tātad šeit mēs aptveram 22 BTN papildus trim, ko es minēju. Jūs eh, varētu jautāt, vai tie ir visi BTN? Nē, kopumā ir aptuveni 40 BTN, bet 15 atlikušie ir tādi, kurus mēs nevarējām aptvert šajā pirmajā ziņojumā, jo tie ir ar nelielām valstīm, piemēram, tādām kā Andora, San Marino, Melnkalne, Albānija, Kosova. Uh, un vienkārši šajā pirmajā reizē mums nebija laika aptvert visas BTN, tomēr nākamgad mēs to noteikti izdarīsim. Ir eh, komisijas eh, dienestu darba dokuments 104 eh, lapušu apjomā, kas ir pievienots ziņojumam, un es ieteiktu jums iepazīties arī ar to. Ir daudz informācijas, daudz datu par katru no šiem 25 BTN un arī pirmie horizontālie secinājumi, kurus mēs varējām izdarīt, ir lasām šajā ziņojumā. Pirmkārt, eh, jau kas notiek ar eh, ilgspējīgas attīstības eh, normām un to īstenošanu, kas ir iekļaut BTN, ir arī BTN novērtēšana un ziņojums par to, kā šie BTN tiek īstenoti. Ir četru veidu BTN. Varbūt uh, tas ir nedaudz sarežģīti, bet varētu teikt, ka ģimene sastāv no četriem locekļiem. Pirmā grupa ir pirmās paudzes BTN piemēram, nolīgumi ar Meksiku, Čīli, Vidus jūras partneriem, Turciju un Šveici. Un šie ir diezgan veci nolīgumi, tāpēc tie tiek dēvēti par pirmās paudzes nolīgumiem, un tie ir diezgan ierobežoti pēc darbības jomas. Otrā grupa ir uh, padziļināti un visaptveroši BTN, kas ir spēkā ar Ukrainu, Gruziju un Moldovu. Tie, protams, ir daudz tālāk runājot par uh, likumdošanas tuvināšanu un eh, šo valstu integrēšanu mūsu iekšējā tirgū. Trešā grupa ir tā sauktie EPA e ar Āfrikas un Karību valstīm, un eh, ceturtā un vissvarīgākā grupa ir visjaunākie, vismodernākie BTN, kurus mēs saucam par jaunās paudzes nolīgumiem ar Koreju, Centrālu Ameriku, Kolumbiju un Peru un, protams, nākotnē arī ar Kanādu, Singapūru, Vietnamu un Japānu, kad tie tiks noslēgti. Kanāda šajā ziņojumā vēl nav ietvēr, ietvērta, jo nolīgums ir pārāk nesens, bet nākamgad uh, ziņojumā tiks ietverta arī Kanāda. Šī ziņojuma labā puse ir tāda, ka tas uh, paskaidro visas šīs atšķirības. Un ko tad mēs tajā īsti darām? Mēs izvērtējam dažādas BTN grupas, ļoti detalizēti balstoties uz pieciem indikatoriem, kas notiek ar tirzniecības plūsmām attiecībās ar šajām valstīm, kā tiek izmantots uh, TRQ, respektīvi tarifu kvotas, un kā tiek izmantotas citas tarifu preferences, kuras mēs uh, uzsau, uh, saucam par uh, tarifu izmantošanas likmēm. Uh, Tur mēs pētam, kā uzņēmumi gūst labumu no zemākām tarifu likmēm. Mēs raugāmies arī uz pakalpojumiem un investīcijām un īstenošanas uh, struktūru darbu, kas ir izveidotas. Un ko mēs varam secināt no šiem bagātīgajiem datiem? Pirmkārt, ir skaidrs, ka mūsu BTN uh, noved pie lielākiem tirzniecības apjomiem, tie pozitīvi ietekmē mūsu eksportu. Minēšu arī dažus piemērus. Mūsu kopējais eksports ir audzis par 416% uz Meksiku, 170% uz Čīli, 62% uz Serbiju un 60% uz Koreju, 22% uz Centrālā Ameriku un 17% uz Ukrainu. Otrs interesantais eh, secinājums šobrīd ir tāds, ka transporta līdzekļi, kas e, ļoti bieži ir diskusija centrā, šķiet ir mm, guvis vislielāko labumu no šiem BTN, it īpaši otrās paudzes līgumiem, un tas ir ārkārtīgi būtiski lauksaimniekiem. Ja mēs raugāmies uz TRQ tarifu likmes kvotu, kas ir vēl viens e, būtisks e, jautājums, uh, mēs varam secināt, ka ļoti bieži tās eh, netiek pilnībā izmantotas. Un pilnībā tās neizmanto gan mūsu uzņēmumi, gan arī mūsu partneri. Un par privileģēto izmantošanas likmi, preference utilization rate, arī tur mēs secinām, ka samazinātie tārifi netiek pilnībā optimāli izmantoti, un te situācija nav tik spoža. Uh, jo šie tarifi ir zemāki mūsu uzņēmumiem nekā mūsu partnervalstīs. Un eh, tiešām te ir nepieciešams ieguldīt lielāku darbu. Un visbeidzot, runājot par mm, tirzniecības un ilgspējīgas attīstības normas īstenošanu, mēs varam secināt, ka notiek vērtīgs dialogs ar partneriem par ļoti sarežģītiem mm, darba tiesību likumdošanas jautājumiem. Uh, bet kopumā aina ir pozitīva. Nav iemesla pašapmierinātībai, darbs ir jāturpina. Un es domāju, ka šo darbu mēs varētu turpināt kopā ar jums, tāpēc es šodien esmu te. Ir jāveicina informētība, jā, jāvienkāršo procedūras, kur tas ir iespējams, jālikvidē barjeras un jāveicina mūsu vērtības. Mums ir jāmācās no uh, kļūdām, jo mēs redzam, ka ne viss notiek optimāli, un mēs esam gatavi sadarboties ar jums un citām pusēm. Lūk, tas ir tas, ko es gribēju jums šodien teikt. Mēs, protams, zinām, ka Saifī kundze gatavo ziņojumu par politikas straight for all, tirzniecība visiem īstenošanu, un redzēsim, vai jūs vēlaties uh, šos rezultātus ņemt vērā savā darbā. Varbūt mēs to varam darīt kā citādi. Jā, liels paldies, kā jūs teicu sākumā. Mums ir ierobežots laiks, tāpēc uh, tā nebūs uh, padziļināta diskusija, bet vismaz pirmie iespēja. Četri cilvēki ir lūguši vārdu. Katram pusotra minūte, lūdzu pieci cilvēki, tātad viena ar pus minūte katram. Marija Lūdzu. Merci, merci, uh, uh... Paldies um, par šo sniegto informāciju. Es uh, ar lielu nepacietību gaidu šo ziņojumu, lai varētu to izlasīt uh, pilnībā. Bet viens uh, Jautājums par indikatoriem. Mēs redzam, ka tie ir ļoti kvantitatīvi, bet trūkst uh, kvalitātes indikatoru. Vai mm, tas uh, saistās ar to, ka jūs uh, nevarat um, šādas izmantot balstoties uz datiem, vai arī tāpēc, ka tirzniecībā ir vairāk um, kvantitatīvu indikātoru? Vēl viens jautājums, kas mūs uztrauc par lauksaimniecību. Jūs sakāt, ka nozara ir ļoti ieguvusi, it īpaši Eiropas lauksaimniecība, bet vai ir kvalitātes indikātori lauksaimniecībai? Ja mēs vēlamies uh, stiprināt produktīvu lauksaimniecību, kas ir ārkārtīgi kaitīga veselībai un videi, es domāju, ka būtu jādomā par izaicinājumiem, ko tirzniecība rada lauksaimniecības jomā, un te es gribētu dzirdēt precīzāku informāciju par uh, nelielajiem lauksaimniekiem, par lauksaimniecības diversifikāciju, par tādu metāžu izmantošanu, kas ir mazāk kaitīgas uh, veselībai, vai tas uh, ietilpst jūsu indikātoros. Liels paldies, uh, Fīziskungs! Liels paldies! Paldies, priekšsādātāji. Jā, es arī vēlētos uh, uzteikt Eiropas komisiju par šo spīdošo iniciatīvu. Tā tiešām ir liedi, liederīgi divi konkrēti jautājumi. Uh, Brīvās tirzniecības nolīgumā ar Kolumbiju tagad ir iekļauta arī ir Ekvadora. Es gribētu zināt, vai Andu kalnu valstis Peru un Kolumbija tiek apvienotas, vai arī tomēr ir nolīguma ar katru valstu atsevišķi. Tālāk par arēnas kundzes sacīto ļoti interesants ir lauksaimniecības jautājums. Uh, Manuprāt, ka vienmēr ir konflikts mums šeit ar lauksaimniecības komiteju, jo mums viedokļi ar viņiem bieži vien ļoti atšķiras. Bet, nu, Varbūt tomēr vajadzētu arī norganizēt kādu kopīgu sanāksmu lauksaimniecības komiteju, lai viņus arī varētu iepazīstināt ar šiem datiem, šo informāciju diskutēt, jo, nu, bieži vien, jā, viņi uzskata, ka mēs viņus turam tādus kā ķīlnieku šajos eh, no, tirsniecības nolīgumos. Kempa. Liels paldies! Tagad um, nākamais runātājs. Kempera Benmenkungs. Paldies, priekšstādātāji. Pavisam īsts jautājums. Tas ir saistīts ar modernākajiem BTN, ar Kanādu. Jūs pieminējāt Kolumbiju, Peru, protams, arī Dienvidkoreju. Šeit uh, parādās jautājums ar MFN, kas attiecas uz uh, pakalpojumiem un investīcijām. Tas varētu būt svarīgi arī Brexit sarunās, bet varbūt jūs varētu to pakomentēt, jo šķiet, ka tā ir ļoti saistoša uh, norma, kas uh, tiks iekļauta visos nākotnes BTN, un tas, uh, ja tas parādīsies katrā jaunā nolīgumā, tad uh, kas notiks ar esošajiem uh, BTN un cik juridiski saistoša ir šī norma. Liels paldies uh, par pārskatu. Arī es uh, būtu labprāt izlasījuši šo ziņojumu un tad uzdotu informētākus jautājumus, bet uh, man ļoti interesētu redzēt informāciju par uh, eh, BTN ietekmi uz uh, tirzniecības plūsmām, it īpaši Brexit kontekstā, lai jo, jo aina mm, ir visai depresīva. Uh, mēs nesaprotam īsti, ko mēs atstājam. Tas būtu tāds eh, pašmai konteksts, bet man ir arī viens konkrēts jautājums eh, par eh, to, ko jautāja Mārija par kvalitatīviem indikatoriem, it īpaši attiecībā uz ilgspējīgās attīstības sadaļu. Kā jūs um, vērtējat īstenošanu? Vai bāžas, kas ir radušās, ir risinātas vai tās uh, joprojām ir aktuāls. Es labprāt par to gribētu ko vairāk. Paldies, Salfrankas kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs, pavisam īsi, pusotrā minūtē. Man arī tiešām ļoti interesē šis ziņojums. Tas uh, atbilst caurskatāmības kritērijiem un arī tirsniecības instrumenta efektīvi, efektivitātei. Tagad 40 nolīgumi ir spēkā un tas attiecas arī vēl uz sarunām. Uh, par jaunajiem nolīgumiem tas viss ir ļoti svarīgi. Es gribētu zināt, vai šī analīze par spēku esošajiem BTN, vai tur ir arī sādaļa par uh, atšķirībām attiecībā uz konfliktu risināšanu, kā arī par garantijas klauzulām, kas ir dažos nolīgumos. Gribētu dzirdēt jūsu viedokli par šiem aspektiem. Paldies! Gracias, un... Lielas paldies, uh, Johims Šusters! Jā, liels paldies! Patiešām, nezinot šo ziņojumu, ir grūti par to diskutēt, tāpēc es uzdošu tikai vienu jautājumu. Vai tas ir ietverts ziņojumā? Jūs teicāt, ka par um, strīdu strī, risināšanas mehānismiem, ka tas ir ietverts um, ziņojumā un ka par to ir notikušas diskusijas, bet vai jūs mēģināt arī izdarīt uh, secinājumus un to, uh, kā tas uh, raudzīties, kā tas ietekmēs nākotnē, jo it īpaši attiecībās ar Koreju, piemēram, darba tiesību īstenošana. Uh, notiek eh, ar lielu vilcināšanos. Vai te ir kāds secinājums, vai par to ir bijušas tikai sarunas? Liels paldies! Sirsnīgs paldies, Jos! Tagad tev ir 5 minūtes, lai sniegtu atbildes, lūdzu. Liels paldies! Un es vēlreiz atvainojos, ka ziņojums nav pieejams, eh, tomēr es domāju, ka nākotnē mums būs eh, iespēja par to parunāt detalizētāk. To es varu garantēt. Nu, un tad man arī būtu vairāk uh, laika sagatavoties, jo tur ir ļoti daudz informācijas. Ar arēnas kundze šobrīd indikātori, jums ir taisnība, ir vairāk kvantitatīvi, un kas attiecās uz lauksaimniecību, es nedomāju, ka mēs uh, iedziļināmies tajā tik ļoti, kā jūs to vēlētos, jo šobrīd mēs redzam tikai makro datus. Uh, attiecībā uz vairumu BTN, eh, un varbūt nākotnē kaut kas mainīsies, kas attiecās uz ilgspējīgās attīstības sadaļu. Tur eh, analīze ir daudz kvalitatīvāka, jo tur nav tik daudz skaitļu, izņemot tos, eh, kurus, kuri savienībā ir zināmi, un tur ziņojums vairāk koncentrējas uz kvalitātes aspektiem. Otrs jautājums par Ekvadoru. Ekvadora ziņojumā nav ietverta, jo šis uh, nolīgums pārāk jauns, tikai no 2016. gada, tāpēc mums vienkārši nav pārskata. Par Kolumbiju būs uh, cits ziņojums. Par Brexit uh, aspektiem, jā, viena lieta, kas manuprāt ir skaidra, un ne tikai no šī ziņojuma, bet arī vispār no izvēlētās pieejas, ir tas, ka šie BTN būs uh, spēkā uh, 27 valstu e- ES, tad, kad apvienotā karaliste būs um, aizgājusi, tāpēc būtu labi, ja jūs apzinātos, kādus zaudējumus um, tas radīs, jo šie BTN uz apvienoto karalisti vairs neattieksies. Es domāju, ka tas ir skaidrs. Strīdu risināšana, vai tā ir ietverta? Jā, sadaļās par uh, institucionālo struktūru un, protams, tikai tur, kur tas ir svarīgi, jo daudzos no vecākajiem pirmās paudzes BTN strīdu risināšanas mehānisms vispār nav ietverts, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc šie BTN būtu jāaktualizē, it īpaši ar Turciju un citām valstīm, jo esošajos līgumos tas nav ietverts. Šusterkungs, DSD un uh, īstenošanu Korejā. Es domāju, ka par to būs atsevišķs ziņojums um, par Korejas BTN. Tur būs uh, kvalitatīvāks vērtējums, un tur mēs iesim tālāk nekā šeit, ņemot vērā, cik daudz sanāks mums ir bijis. Un arī šis ziņojums nav noslēdzošais. Paralēli mums notiek uh, diskusijas par īstenošanu, par um, sankciju jautājumiem. Tā kā šis darbs uh, turpināsies. Mēs eh, pašlaik sniedzam tikai pārskatu par to, kādā situācijā esam šobrīd, bet eh, tur neiet runa par politiskiem jautājumiem, jo tie ir um, sarežģītāki. Paldies! Jā, paldies! Tiešām šis ir liels solis pareizā virzienā. Priekšsēdē vēl um, viesis neatbildēja uz manu jautājumu par šīm vislielākās labvēlības klauzulām jaunajos brīvās tiesniecības nolīgumos. Jūs vispār neatbildējat šo jautājumu. Atbilde man nav šīs atbildes. Es varu atbildēt rakstiski. Jā, tas ir ļoti tehniski, es zinu. Bet es noteikti atgriezīšos ar atbildi. Jā, tas vairāk attiecas uz nākotnes eh, BTN. Īpaši attiecībā uz Brītiem, vai ne? Uz apvienotā karalisti. Jā, iespējams, iespējams. Labi. Vēlreiz liels jums paldies! Tiešām uh, augstu novērtējam šo sopareizajā virzienā pār BTN īstenošanu. Sekosim notikuma attīstībai un noteikti arī vēl detalizēt nākotnē par to diskutēsim. Liels jums paldies! Un tagad pārējiem pie nolīguma. kas ir visai sens, pirmās kategorijas nolīgums ar Meksiku. Un tagad tam būtu jāpāriet uz ceturto kategoriju jaunais nolīgums, kā Meksikas modernizācijas nolīgums, tirsniecības nolīgums. Un bez garākām ievadsarunām, jo esam nedaudz iekavējuši, es gribētu sveikt mūsu vidū delegāciju no Meksikas Sveicu Meksikas vēstnieku, viņa ekscelenci Segovijas kungu, kā arī sveicu galveno Meksikas sarunu vadītāju Vera kungu. Un sveicu arī pārējos delegācijas dalībniekus. Tagad mēs gribētu dzirdēt, kā attīstās modernizācijas sarunas. Vispirms došu vārdu mūsu galvenajam sarunu vadītājam, mūsu kolēģim, ko labi zinām, Marokungu. Lūdzu, vārds jums. Liels jums paldies, labrīt, dāmas un kungi. Man ir ļoti liels prieks būt šeit jūsu vidū. Man būs uzreiz jūs jākoriģē priekšsēdētāji. Diemžēl neesmu galvenais sarunu vedējs. Uh, manam kolēģim ir šis gods būt uh, sarunu vedējām. Viņš pašlaik gan atrodas komandējumā bet esmu cieši sēkojis eh, šo sarunu attīstībai un var sniegt jaunāko jums informāciju. Ņemot vairāk laika ir maz prezentāciju, es saīsināšu. Es vienkārši vēlētos atgādināt, ka šī šeit mēs modernizējam esošo nolīgumu, līdz ar to ļoti daudz jau, jau daudz, kas ir uz galda, runājot arī par tieši tarifiem. Uh, un citiem jautājumiem, un tas ir nesis labs rezultāts gan Meksikā, gan Eiropas Savienībai. Ir daži pamatnoteikumi par SPS, EPR, par investīcijām, bet, jā, daudz kas notiek tā jau ir tāds kā pamatlīmenis īpaši pakalpojumā. Tātad mēs gribam noslēgt šo modernizācijas nolīgumu, arī, piemēram, vedot sarunas par lauksaimniecības tarifiem. Šīs sarunas gandrīz ir noslēgts, arī tirgus piekļuve pa, uh, pakalpojumiem, tas vēl ir jānoslēdz. Un tad arī jāiedvesmojas no nolīguma ar Kanādu, tas ir ļoti labs paraugs, jo Meksikai. Uh, Un Kanādā ir ļoti cieši sasaistīts tieši Ziemeļamerikas ekonomikas tirgū. Ļoti daudz, kas ir uzlabojies šī saruna laikā, vēl ir uh, jautājumi, kas ir jāatrisina. Mums ir kopīgs Meksikas mērķis noslēgt sarunas līdz šī gada beigām. Sa um, protams, šis uzdevums ir sarežģīts. Mēs darām visu, lai to sasniegtu. Komisāres Malmstrēms un ministra Guafardo uh, tīkšanās apliecināja, ka šis mērķis ir arī Meksikas mērķis, taču neslēpšu, ka pašlaik esam ļoti sarunā, sarežģītā sarunu stadijā. Vēl ir daudz jā, jāizdara, vēl ir daudz, kas jāpaveic. Jūs zinat, kāda ir mūsu mantra termiņi nebūs svarīgāki par būtību, un tas attiecas arī uz šīm sarunām, tāpat kā uz citām, varbūt, ka tas ir vēl aktuālāk šīm sarunām nekā citām, jo mums jau ir šāds nolīgums ar Meksiku, un ja mēs to nevaram uzlabot, tad kāda jēga noslēgt šīs sarunas. Tātad um, būtu ļoti labi abām pusēm, ja mēs tuvāko mēnešu laikā, nedēļu laikā varētu noslēgt šīs sarunas. Kādēļ esam sarežģītā stadijā? Meksika pašlaik federālā līmenī nevar um, pieņemt apņemšanās un saistības, bet tas ir es eh, galvenais mērķis. Ja mēs runājam, piemēram, par valsts iepirkumu, tad mēs redzam, ka gandrīz nav nekāda uzlabojuma ja vismaz nav minimāla piekļuve um, subfederālam valsts iepirkumam, mēs varam, protams, runāt ar Meksiku par juridiskajiem uh, nosacījumiem, taču ir jābūt uh, kaut kādai minimālai piekļuvei šajos valsts iepirkumos. Tālāk arī stiprinam noteikums par subsīdijām valsts uzņēmumiem. Esam arī izstrādājuši jaunas noteikums jaunākajā nolīgumā. Arī pat ar Vietnamu mums tas jau ir spēkā. Vietnam, kas uh, kuriem arī ļoti patīk valstu uzņēmumi, un mums ar viņiem ir izdevies no, vienoties par šiem noteikumiem, kādēļ to nevaram izdarīt ar Meksiku. Un tad, nu, pašlaik progress šajā sadaļā nav apmierinoši. Mēs cerām, ka tas tiks atrisināts, strādājam kopā ar Meksiku, lai arī apmainītos ar otro pakalpojumu piedāvājumu, bet tas, protams, prasa daudz darba par geogrāfiskajām norādēm. Šeit uh, Mums nav uh, atšķirības runājot tieši par to, kādu mērķi vēlamies sasniegt. Meksikā ir um, arī paredzēts Eiropas uh, aizsargāt Eiropas geogrāfiskās izcelsmes norādes, bet ir lietas, kur sarunas ir sarežģītas. Jūs zināt, kāda ir mūsu nostāja. Geogrāfiskās norādes ir mūsu saruna būtiskākais mērķis. Mēģinām būt pragmatiski, bet nu, problēma tiešām ir uz vietas. Uh, Un tad, nu, godīgi sakot, mēs nekad neesam redzējuši, ka tik, ka tik daudz problēmu varētu atrisināt tik ātrā veidā, lai sasniegtu kompromisu. Un tad vēl viena grūtība saistīties ar investīciju aizsardzību. Gan runājot par uh, investīcijas sistēmu kā tādu un standartiem Eiropas komisija arī nevar uh, piekāpties, un mēs nevaram atgriezties pie uh, investī, investoru strīdu risināšanas sistēmas, kas atšķirtos no esošās. Un tad atšķirība ir tāda, ka kādu dienu varētu būt arī multilaterālās investīcija tribunāls. Un tad, uh, jā, kā tad būs, ja iesim šai virzienā? Un tad arī jāteic, ka Meksikas draugi īsti par šo nav pārliecināti, un viņi nav vienīgie, kā mēs zinām. Viņiem arī vēl ir daudzi citi skeptiski partneri, kas piekrīt viņu viedoklim. Un divi pēdējie jautājumi. Divas jomas, kur nav atšķirību starp mums un Meksiku par to, kur mēs vēlamies iet, ko vēlamies sasniegt Bet ir daudz atšķirība par to, kā mēs varam sasniegt šo mērķi, piemēram, tirzniecības, ilgspējīgā attīstība un pretkorupcija. Par TSD tirzniecības ilgspējīgā attīstību ir visai daudz atšķirība attiecībā uz mūsu TSD pieejas standartiem, bet šī atšķirība ir tādēļ, ka tā ir daļa no globālās vienošanās un ļoti daudz noteikumu, īpaši tie, kas attiec uz institūcijām. Uh, Tā izskaitā arī pils, konsultācijas ar pilsonsko sabiedrību. Tas attiec uz visu nolīgumu, nevis tikai uz DSD sadaļu vai mm, tirsniecības nodaļu, un par to ved sarunas ārēji um, darbības dienesta kolēģi tajā virsraksta daļā, ievada daļā šajā nolīgumā. Un tur ir runa par konsultācijām ar pilsonisko sabiedrību, un to mēs vēl stiprinām šajā nolīgumā, jo tas tagad attiec uz visu šo nolīgumu, nevis tikai uz TSD sādaļu. Bet ir sāruna sānu par šo atsevišķi, tādēļ tas nav tik redzams. Par pārējo liels atšķirības pēc būtības nav. Ir sarežģītas diskusijas par īstenošanas daļu. Tad, nu, Mēs Nogaidām mēs gribam redzēt, vai arī padome un parlamentā būs debates un kāds būs rezultāts, vai mums būtu jāmaina īstenošanas daļa. Zināt, ka šīs debatas vēl notiek, tās nav noslēgušās, debatas ir lēnākas nekā paredzējām. Tad, nu, mēs piedāvājam savu tradicionālo pieeju, kā tas ir mūsu mandātā ar pārskata klauzulu. Uh, kas ļaus mums arī atkārtot izdiskutēt šo ar Meksiku gadījumā, ja Eiropas Savienība maina savu pieeju pret korupciju. Tas ir kas pilnīgi jauns, tā ir pirmā reize, kad mēs piedāvājam šādu sadaļu nolīgumā. Jūs mēģināšu atbildēt uz detalizētiem jautājumiem, gribu norādīt uz vienu svarīgu lietu. Te mēs balstāmies uz diviem principiem. Mēs apstiprinam multilaterālo apņemšanos, tas nav nekas jauns, tā ir pieeja, ko esam vienmēr ievērojuši atbilstīgi padomu standartiem, vai tie būtu vērtības vai preču standarti, vai tas attiecas uz darbinieku tiesībām, vai uz to, kādā veidā tiek saražota automašīna. Uh, Mums ir politika, kur ir starptautiskie standarti un multilaterālās saistības, taču jauns elements ir mēģinājums iekļaut arī divpusējos noteikumus, lai vispār novērstu korupciju kā tādu, un tā ir pilnīgi jauna pieeja starptautiskajā līmenī. Mēs nevaram pierādīt, ka tas darbosies, taču no otras puses mēs zinām, ka korupcijas sodīšana pat Eh, ja tas notiek sistemātiski, ka tas uh, nesamazina korupciju. Kā tādu ir jāsamazina vispār korupciju veicinošie apstākļi, tādēļ mēs to darām. Bērni, ar to es arī noslēgšu. Mm, gribētu teikt, ka Meksika ir ļoti svarīga, jo tā ir Meksika. Mek tirzniecība ar Meksiku ir ļoti svarīga, tā ir attīstījusies ļoti labi, notikusi veiksmīgi esošajā nolīgumā, un tā ir arī svarīga sistēmiski. Mēs dzīvojam laikos, kad mūsu pieeja tirzniecības nolīgumiem balstoties uz kopīgiem noteikumiem un vērtībām, ka tas teik apdraudēts, apdraudēts ar egoismu, ar tīrāko apusējības pieeju, tirzniecības bilanci. Ir ļoti svarīgi, lai mēs strādātu ar mūsu partneriem un apstiprinātu to, ka labākais veids ir atvērta, vienlīdzīga tirzniecība, balstoties uz kopīgiem noteikumiem. Lielas paldies! Jā, tieši tā. Arī pilnībā var parakstīties zem tā, ko teicāt beigās. Uh, Vārds Moizes kundzē mūsu referent, kungam referentam. Paldies! Tad, nu, ko par pēdējo, ko teica Mauro kungs. Paldies par to, kas ieradies Nu, tad Eiropas Savienības narratīva arī attīstījusies pēdējo gadu laikā, un arī te mēs parlaments esam snieguši savu ieguldījumu. Tad, nu, mēs kā Eiropas Savienība esam labi apbruņoti, lai varētu proaktīvi aizpildīt tukšumu, ko radījuši citi starptautiskajā tirsniecības politikā, izveidojot globālo ekonomiku, īstenojot mūsu vērtības, aizstāvot mūsu intereses tad, nu, tad būtu ļoti interesanti un liederīgi noslēgt šīs sarunas ar Meksiku pēc iespējas ātrāk, ideālā gadījumā līdz gada beigām. Tas nozīmē arī to, ka mēs palīdzam arī vajadzības uh, gadījumā draugiem, ka šī palīdzība visvairāk nepieciešama un, kā norāda arī Mauro, mums ir nepieciešams labs rezultāts arī pēc būtības un lai tie ieguvēji būtu abi partneri. Šim rezultātam ir jābūt saskanīgam arī ar jauno tirzniecības pieeju, ko mēs īstenojam, lai leģitimizētu mūsu tirzniecības politiku pēdējo 3-4 gadu laikā. Šī iemesla dēļ šīs sarunas notiek īstajā laikā, jo šīs iespējams sarunām ir izšķirošais brīdis. Es izskatīšu dažus punktus, pie kā pieskārās arī Mauro savā uzrunā. Vi šie jautājumi, kurus varētu paskaidrot vēl detalizētāk. Tātad saikne ar nafta de, uh, sarunām. Vai būtu labāk, ja abas puses sagaidītu šo sarunu noslēgumu, kāds varētu ietekmēt mūsu sarunas par precēm? Eh, šīs sarunas tiešām ir fascinējošas, jo te mēs runājam par jūtīgām nozarēm, lauksaimniecība, pārstrādāt lauksaimniecības produkti un zivsaimniecības produkti. Būtu labi arī saņemt eh, detalizētāk informāciju par to, kas tur notiek par pakalpojumiem. Saprotu, ka te ir dažādas ambīcijas līmeņi un kā tas sasauc ar TISA eh, šo salīdzinošo slieksni. Tālāk nafta un cēta. Vai to arī atbalst, vai tur arī būtu šīs MFN nosacījumi, vislielākās labvēlības klauzulas noteikumi? nafta un cetā nolīgumos tas varētu parādīties investīcijas. Liberalizācijas sarunas kā tāds varētu būt ļoti interesantas un arī par ICS runāja um, Mauro. Tālāk par piekļuvi tirgumu. Šī dimensija būtu ļoti interesanta. To varētu detalizētāk paskatīt, uh, tiesības reglamentēt. Nē, nu es ceru, ka Eh, mēs te nesekosim Ziemeļa Amerikas eh, standartiem, kā var darīt un regulēt visu to, kā tas ienāk prātā, un arī, es domāju, Meksika piekrīt vairāk mūsu viedoklim par valsts iepirkumu. Jā arī šeit eh, pašu dažādu pārvaldības līmeņu Um, pieeja ļoti svarīga par TSD, par šo tirzniecības ilgspējīgas attīstību. Jūs zināt, ka Eiropas parlaments arī ir sniedzis ko, arī savus signāls un vēstījums, arī, kad bija saruna par C, ar CETU, jā, un tad arī nolīgumā ar Čīlu, Austrāliju un tam līdzīgi, ka vajadzētu paredzēt sankcijas, varbūt tas nav tāds obligāts mandāts, bet, nu, tas pārredz pienākumus komisijai iet šajā virzienā. Uh, arī Makrona administrācijas uh, dok publicēts dokuments norāda šo virzienu. Saruna še, teksts šajā nolīgumā, protams, arī ir liels kompromiss. Čia nevajadzētu ignorēt šo punktu, un tad arī Meksika ir pieņēmusi TPP šo pieeju. Un tad arī, jā, um, Meksikā šī sadaļa būtu ļoti aktuāla. Un noslēgumā, tad, tad man ir 5-7 minūtes, pagaidām tikai 4. Um, we, we are happy with the, for instance, how we could go. Tālāk uh, par TSD, kā varam iet pareizā virzienā. Par Parīzes vienošanos. Ļoti labi, jā, katrai pusē ir jāīsteno efektīva Parīzes vienošanās, taču es redzu, ka šis šel. Shell ir jādara, ka tas joprojām ir kvadrātiekavās. Meksika taču ir apņēmības pilna apkarot klimata izmaiņas, tad interesanti, kādēļ ir kvadrātiekaus. Francijas priekšlikums publicēts divas nedēļas atpakaļ norāda uz to, ka politiskajā pīlārā varētu būt arī klauzula pār Parīzes vienošanos ievērošanu. Uh, Tas varētu novērst arī pie tā, ka tiek atcelts nolīgums, ja tas netiek ievērots, un būtu labi, ja mēs varētu konsolidēt klimata izmaiņu režīmu ar tādu iesaistītu partneri, kāda ir Meksika. Un tad, uh, kā mēs arī starptautiskās darba organizācijas konvencijas varētu šeit stiprināt un ievērot. Jānosaka fakti, tad, kad netiek ievēroti standarti. Un tad arī varbūt ir jāparedz sankcijas, ja rodas šādas grūtības. Sankcija ideja tā tad atkal varētu būt labs solis. Pārīs vienošanās, starptautiskā darba organizācijas konvencijas varbūt nav gala risinājums tirdzniecības ilgspējīgās attīstības debatēm, bet tas varētu būt arī uh, tas, kas norāda, kurā virzienā mums ir nākotnē. Sarunās ar Meksiku, jā. Nu, tad, nu, jums vairs nav atlīdz laika noslēguma komentāriem bija ļoti dāsnas attiecībā uz jūsu runas laiku. Tagad divas minūtes. Fizas kungs, ēna referents. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Man ir ļoti liels prieks redzēt, ka ir tiešām reāli iespēja noslēgt uh, šo svarīgo nolīgumu līdz gada beigām. Ceru, ka tas tā arī notiks. Domāju, ka arī vēsturiskās mūsu saiknes uh, ir pelnījušas, eh, lai tas tā notiktu. Un tad arī, arī pateicos referentam ETP Moiskungām, ļoti labs ziņojums, varam atbalstīt to, kā teica komisijas pārstāvs. Man ir ļoti liels prieks redzēt, kā ir palielinājusies par 416% tirzniecības apjoms starp ES un Meksiku. Tas tiešām ir skaidrs, kas norāda uz mūsu attiecību eh, lielumu un svarīgumu. Man ir daži jautājumi. Uh, par uh, iepirkumu. Ļoti zinu, ka tas viss darbojas Meksikā, ir federālā šie štati, pavalstis, bet nu, tas ir tiešām arī ļoti līdzīgi situācija Eiropas Savienībā, vēl nesam federāli, taču visā Eiropas Savienībā ir jāspēj īstenot uh, tirzniecības attiecības ar visām eh, Meksikas eh, pavalstīm, štatiem. Gribētu dzirdēt ko vairāk par šo. Tālāk arī par strīdu izšķiršanu Meksikas daļa īsti nepiekrītam. Gribētu zināt, kādēļ, kāda ir iemesli. Un otrs konkrēts jautājums par enerģētiku un izēvielām, par šo sēdaļu, kāda ir mērķi, cik tālu esam tikuši un noslēgumā. Uh, arī pāri izcelsmes norādēm. Es zinu, ka tas ir ļoti tehnisks jautājums, bet arī fundamentāls, lai varētu noteikt preču izcelsmi. Kādi ir šie izcelsmes noteikumi, cik tālu esam nonākuši un uz kādām nozarēm tas attiec, uz kādām neatiecas. Paldies! Alde grupas vārdā. Dentist. Tākolkungs. Cenera, ja kolēģis. Paldies. Alde grupa pilnībā atbalsta to, lai tiktu modernizēts uh, un noslēgts jaunais uh, nolīgums ar Meksiku. Ir uh, bijusi virzība uz priekšu un līdz ar to pašreiz, pašreiz mēs neizmantojam pilnībā savu potenciālu. Šajā vienošanā ir jārisina tirzniecības problēmas. Uh, un uh, tarifu barjeras. Un mēs esam ceļā uz to, lai šo mērķi sasniegtu. Šāds uh, modernizēts nolīgums mm, būtu jāizstrādā tā, lai tur būtu arī brīvs datu plūsmas jautājums iekļauts. Jānosaka standarti arī par datiem globālā mm, uh, dimensijā. Mēs jau uh, zaudējām šādu iespēju, citos gadījumos ar Ķīnu mēs nevaram to atļauties ar Meksiku. Un mēs ceram, ka sastais sarunu rauns šī mēneša noslēgumā mums sniegs vairāk rezultātu un līdz ar to būs iespējama noslēgšana pēc iespējas ātrāk. Paldies tagad Marija Arēnam. Paldies! Man ir tehniskas dabas jautājums. Mm, par šīs eh, sarunas daudzveidīgumu, jo pēc Singapūras nolēmuma mēs redzam, ka ir daļa, kas ir nejauktajā daļā, un tad ir jauktā daļa. Jūs pieminējāt investīciju tēmu. Kā jūs risināsiet šo tēmu par Meksikas nolīgumu uzlabošanu, ņemot vērā šo eh, dalīto un eh, nedalīto jautājumu, kas ir jāratificē dalību valstīm, kas nē? Uh, Otrs jautājums ir par ilgspējīgu attīstību. Jūs teicāt, ka risinājums, ja es pareizi saprotu, varētu būt pārskatīšanas klauzula. Un eh, tad mēs varētu turpināt virzīties pie šī jautājuma. Manuprāt, pozīcijas bija gan skaidras manā grupā, ilgspējīgas attīstības eh, sadaļa ar mm, eh, un šī uz uh, rīdu risinājumu. Tur nevajadzētu runāt tikai par par to ilgspējīgas attīstības daļā, jo tas attiec uz visu nolīgumu kopumā. Tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Vai jums ir kādas apņemšanās šajā jomā? Jūs pieminējāt sankcijas. Vai mēs tur varam virzīties uz priekšu? Ievadvārdos jūs teicāt, ka ja nav vienošanās, tad tomēr vēl turpina darboties pastāvošā vienošanās. Mums ir diskusiju bāze. Un tad, nu, lūdzu jūsu viedokli par ilgspējīgas attīstības sadaļu. Paldies, tagad Karolina. Paldies, priekšsādātāji. Mans jautājums ir šāds. Vakardien bija digitālās izniecības eh, uzklausīšana, un gribēju zināt, vai Meksikas nolīgumā ir paredzēta arī nodaļa par digitālo tirzniecību. Varbūt jūs varat pastāstīt, eh, kas ir panākts un vai ir kādi dokumenti, ar kuriem mēs jau varētu iepazīties. Labi, paldies. Tad nu Lūdzu, Sāla Frankas kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es gribētu atgādināt, ka šīs nolīgums ir asociācijas nolīgums. Ir brīvās tirzniecības sādaļa, kas ir, protams, ļoti svarīga. Es esmu AFET komitejā, ANA referents un strādāju pie šīs nolīguma. Gribu atgādināt arī uh, informāciju, ko sniedza kolēģis Fisas. Vi ko atgādināja komisijas pārstāvis, ka ne tikai par 416% ir palielinājies tirsniecības apjoms ar Meksiku iepriekšējā nolīgumā, bet ir arī ievērojami mainījušies to produktu veids, ko eksportē Meksika. Uh, 25% no izēvielām līdz 75% precēm ar pievienoto vērtību. Es domāju, ka tas ir ārkārtīgi svarīgs skaitlis un gribētu to izcelt un gribētu uzdot jautājumu komisijas pārstāvim par to, kā varētu sasniegt mērķi, ka nolīgums tiek noslēgts līdz gada beigām. Eiropadomu nāk uz klajā ar diviem paziņojumiem. Komisijas priekšsēdētājs nāca klajā ar savu deklarāciju arī iepriekšējā plenāra sēdē, kad viņi informēja par samita rezultātiem. Es saprotu, ka jūs nevēlaties upurēt saturu. Uh, Mm, laika dēļ, un es saprotu, ka tas ir svarīgi. Taču šeit ir jārauga, vai mēs varam vispār sasniegt šos mērķus, un tad arī mūs visus tī, par mums spriedīs par šo mūsu ambīciju līmeni. To arī atgādināja referents. Eiropas Savienībā ļoti definēta tirsniecības politika. Meksika arī ir veikusi ievērojami konstitucionālās izmaiņas arī komunikācija un enerģetikas jomās. Uh, Un te arī nevajadzētu būt pēdējiem, lai izmantotu iespējas. Tagad mums jau ir viens nolīgums, un es saprotu, ka komisija, kā to norāda arī komisāra Malstrēma, ka tā mobilizēs visus savus spēkus, lai varētu nu, noslēgt vēl šo papildus nolīgumu, papildus tam, kas jau ir spēkā. Jautājums. Nedaudz uh, līdzīgs tam, ko teica referents. Jautājums, kas saistīts ar termiņiem. Referents teica, ka ir jāņem vērā arī tā, sarunas par nafta nolīgumu, vai Eiropas Savienība gaidīs naftas sarunu beigas, vai arī pati var noslēgt šo sarunu, šī sarunas ātrāk. Es uzskatu, ka Eiropas Savienībai ir arī jāiezīmē pašai sava teritorija. Paldies! Ferāna kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu grupas koordinators eh, brīvības grupā un Vispirms es vēlētos uh, izteikties par formu. Kopš 2006. gada Eiropas Savienība ir uh, sākusi pārunas par uh, brīvās tirzniecības līgumu pārrakstīšanu, un tagad Eiropas Savienība vēlas piedalīties tajā, ka tiek pazeminātas muitas uh, barjeras un ierobežotas starptautiskā tirzniecība. Es jums to saku tāpēc, ka uh, kopš sasaukuma sākuma mēs piedzīvojam dažādu uh, mums nolīgums seta neizdevās, tad Austrālija, Jaunzēlanda, mēs redzam, kādas grūtības Merkosūram tikt izveidotam, un šobrīd tiek prezentēts šis nolīgums, kur ir svarīgi pīlāri ar Meksiku, iespējams, tas pat ir liberālāks kā citi. Pirms uzdot savu jautājumu, vēlos norādīt, ka prezentācija, kāda mums te tiek dota, rāda bažas. Mēs domājam, mm, kāpēc tieši šodien mums tiek izziņots par Meksikas nolīgumu. Dokuments, ar kur iepazinos, atsaucas tieši uz transatlantisko nolīgumu. Un tad, nu, vai komisija plāno izdarīt spiedienu uz jauno ASV prezidentu, vai arī šis nolīgums ir nolīgums, kas plāno apiet problēmu, kāda ir ar ASV, un izveidot tādu lielu mm, nolīgumu, kas būtu krietni plašāks. Mums jautājums ir vienkārši, vai šodien šīs vienošanās es Meksika nebūtu tieši šī jaunā, mm, jaunā daļa, kas palīdzētu pastiprināt tirsniecību ar ASV un tad Eiropas Savienība beigās būtu kā uh, Uh, tirzniecības nolīguma ķilniece Kemperkungs. Paldies īsi no puses. EKR atzinīgi vērtē šo nolīgumu un mēs priecātos, ja tas tiktu noslēgts līdz gada beigām vai pēc iespējas ātrāk. Nu, man ir daži jautājumi. Un nu, nu, vai jautājums un pārunas par nafta ietekmēm, uh, sarunas par Meksiku un geogrāfisko norāžu jautājumu otrkārt. Kā ir ar publisko iepirkumu? Varbūt eh, par to jūs mūs varētu informēt. Paldies! Jā, nu ļoti dāsns jūs esat ar runas laiku vai arī nē, bet nu, es uzreiz jau atvainojos, ka nevarēšu detalizēti uz visu atbildēt. Un nu, nu, mēs eh, ar savu komandu vienmēr būsim gatavi atgriezties pie jums sanāksmē vai arī kā citādi sniegt eh, precīzākas atbildes uz jautājumiem, tāpēc jau iepriekš atvainojos, ka uz visu neizdosies atbildēt. Visu pirms par eh, jautājumu, kāpēc tagad šis eh, nolīgums nafta un asociācijas nolīgums šāds jautājumu bloks. Salafrankas kungs atgādināja šo asociācijas nolīgumu. Nu, mēs to saucam par globālu nolīgumu. Tas ir spēkā vairāk kā desmit gadus šobrīd un nu, darbojas ļoti labi. Tajā pietrūkst vairākas lietas. Tas bija mm, pirmās mm, paudzes eh, nolīgums un, un tur nav SD sadaļas nemaz, un tāpēc vien ir nepieciešams izmaiņas un atjauninājumi. Tas ir asociācijas nolīgums, un tas tiek skatīts kopumā, un tad, nu, lūdzu paraugieties uz citām vienošanās daļām, atradīsiet arī tur interesantas daļas, un es pieminēju arī pilsoniskās sabiedrības struktūru, bet tā ir tikai viena no lietām. Mm, vēl bija jautājums par sasaisti ar Parīzes nolīgumu, vai tur vajadzētu būt svarīgam punktam. Tas, mm, to mēs atbalstam, un to arī mūsu kolēģi atbalsta. Tā ir diskusija, kurā dalība valstis. Dalība valstīm ir krietni tiešāka iespēja izteikties un. Nafta tas gadījumā, vai mums vajadzētu nogaidīt? Ja mums būs jāgaida katrās pārunās, kurās iesaistīti mūsu partneri, tad mēs tā varam gaidīt līdz, mm, kamēr pienāks eh, pastardiena. Un mm, mēs mm, ap, veicam apņemšanās ar saviem partneriem. Nu, varbūt būs jāgaida. Bet eh, Tas ir atkarīgs no tā, kā naftas pārunas virzās uz priekšu, tas ir atkarīgs no Meksikas. Tur es iepriekš nevēlos steigties notikumiem uz priekšu, mums nav nodomu gaidīt, un mums arī nav norāžu no Meksikas, ka viņi grasītos gaidīt. Nu, reizēm dzīve sarežģās pati no sevis. Es nesaku, ka tas nekad nenotiks. Es tikai saku to, ka mēs neplānojam uh, to darīt. Ja tas notiks, tad tas būs pretēji mūsu gribai. Un tad sa, pakalpojumu salīdzināšana ar SETA un citiem nolīgumiem, nu, tas atbilst eh, tam, ko mēs esam darījuši CETAS gadījumā un eh, pārunās ar Japānu. Eh, detaļās lietas atšķirsies, piemēram, jūras transportā mums ir ļoti liels grūtības ar Eh, Kanādu, ļoti liels ar Japānu, krietni mazāk ar Meksiku. Ir citas jomas, piemēram, cilvēku pārvietošanas, kas bija grūtības ar Kanādu, netika liels grūtības ar Japānu, bet ir grūtas ar, grūtības ar Meksiku. Tā tad ir mm, eh, zināmas izmaiņas, reizēm pat svarīgas izmaiņas konkrētos jautājumos, bet eh, ambīciju līmenis atbilst CETAS ambīciju līmenim un Japānas nolīguma līmenim. Uh, tiesības veikt regulējumu. Mums ir pieeja, kas ir pilnīga mūsu pašreizējās pieejas daļa, un mums nav plānu no tās novirzīties. Es tikai vēlos teikt, ka tāda mums ir Eiropas pozīcija. Maksi, Meksika visam nepiekrīt. Un mēs ceram, ka mums izdosies viņus pārliecināt par to, ka nav uh, ko baidīties šai, no šīs pieejas, un kurš pretēji tas būtu Meksikas ieinteresēs. Ja Publiskais iepirkums ir ļoti svarīgi, lai būtu apa, šis federālā līmeņa pieeja pārredzēta. Nu, Meksikai ir eh, juridiskie ierobežojumi, viņi plāno pie tā strādāt, un nu, mēs esam jau tā strādājuši ar Kanādu. Tradicionāli tad bija vislielākās eh, grūtības eh, šiem federālo daļu, bet mēs pie tā strādāsim. Nav pārsteigums, ka tas prasa laiku un ir grūtības par datu plūsmu. Nu, man bail, ka mm, būs vien jāizlaiž šis jautājums vienkāršā iemesla dēļ, ka zināt, kāda ir situācija. Komisijā ir debates, tās nav noslēgušās, un es šobrīd neesmu tādā situācijā, ka varētu ko īpaši jākpilnu jums paust. Par TSD sadaļu un sankcijām. Uh, Šajā iestādē ļoti skaļi izskanēja pozīcijas par virzību sankciju virzienā. Es nerunāšu tagad par to, vai sankcijas nozīmē sankcijas vai kaut ko citu. Šīs diskusijas nav noslēgušās, un man tiešām ļoti žēl to teikt, bet mēs atskaitāmies parlamentam un padomēji, bet mums ir jābūt skaidram redzējumam, skaidrai instrukcijai no padomes un parlamenta, ka pieeja jāmaina. Problēma jautājums ir, tas ir skaidri, kristāli skaidri, un mēs darām visu iespējamo, lai neaizteiktos priekšā pašreizējām pārunām, jā, tās jānoslēdz, un tad mm, ir jāgaida šis noslēgšanas brīdis. Sala Frankas kungam ir taisnība, šis ir īstais brīdis. Vai mēs to varam darīt, es nezinu. Es tā domāju, bet pārliecības man par to nav. Uh, Bet, ja mēs to varam darīt tagad ar, ar atbilstošu saturu, tad mm, tās būs ļoti svarīgas mm, tēmas būtiski iemeslu dēļ. Par ILO konvenciju es domāju, ka tur ir pamats darbam Meksikas sistēmai. E, ir jāratificē pēdējā iztrūkstošā konvencija, un mēs ceram, ka Meksikas kolēģi mūs turēs lietas kursā. Mm, tas ir pirms Meksikas kongresa, un tas ir nacionālās suverenitātes jautājums. Es atminos, uh, Eh, brīžus, kad arī dalību valstis nebija mm, pašas eh, veikušas ratificēšanu un ļoti pieturējās pie šīs suverenitātes principa. Mēs nebeigsim izdarīt spiedienu un turpināt censties viņus pārliecināt, ka tas ir tas, kas ir jādara. Mēs neapturēsim, tāpēc eh, mēs neap, nebeigsim tā rīkoties. Un nenogurstoši turpināsim runāt ar saviem partneriem, ka šī konvencija ir jāratificē un atbilstoši jāīsteno. Par enerģiju un e, izaivielām. Mums ir visai atvērta enerģētikas tirgi, gan ES, gan Meksikā, un centīsimies arī to atspoguļot e, šajā no sadaļā, kur ir labs progress Mm, bet nu, tas ir mm, grūts temats, kas attiec uz eksporta ierobežojumiem. Meksika ir šāda e, politika. Mm, tas ir e, sarežģīts jautājums, bet citādi ir plašs konsens par šo sadaļu, par izcelsmes noteikumiem. Mēs esam noslēguši vairumu no sadaļām. Nu, ja neesam noslēguši, tad esam tuvu tam tekstils um, un apģērbs un mašīna. Nu, nav noslēpums, ka tās ir svarīgas ekonomikas daļas. Un pēc uh, tiesas nolēmuma mēs skaidri esam teikuši, ka mēs uh, tagad nemainīsim pašreizējos noliegumus un arī setu. Uh, ir mm, jā, vēlreiz jāpārslēdz, jāratificē šis modernizētais nolīgums, bet mēs tagad neatgriezīsimies pie nolīguma struktūras, kas būtu vēl jo lielāks uzdevums, kā cetas nolīgums. Mm, šis nolīgums tika izveidots sen, kā mm, asociācijas nolīgums, tur ir punkti, kas ir aktuāli par spīti izmaiņām, tad, nu, neķersimies klāt sarežģītām juridiskām diskusijām, kas politiski nebūtu atbilstošas ņemot vērā šo nolīgumu dabu un raksturu. Es ceru, ka man izdevās uz visu atbildēt. Ja nu ne, tad uh, lūdzu vērsieties pie mums vēlreiz un divpusēji atrisināsim to. Liels paldies, Māvro! Mēs uh, esam noturējuši diskusijas šajā iekšējā ES burbulī, un varbūt uh, mums būtu interesanti uzklausīt arī Meksikas perspektīvu. Tāpēc uh, Meksikas galvenajam sarunu vedējiem uz dažām minūtēm došu vārdu. Liels paldies, labdien! Dāmas un kungi, paldies arī par šo iespēju arī mums dalīties ar savu viedokli. Sākām 2016. gadā šo nolīgumu modernizāciju, bija piecas neformālas tikšanās, arī, arī šogad ļoti pātrinājies darbs, un gandrīz katru mēnesi esam tikušies. Un tas pierāda to, ka abas puses ir apņēmības pilnas noslēgt sarunas šogad. Nākamnedēļ Tiksies arī vairākas sarunu grupas Briselē un arī būs sestā sarunu kārta. Tā notiks 27. novembra nedēļā Meksikā, un pēc tam būs arī papildus saruna kārta 18. decembra nedēļā Briselē. Un tas notiks ministru līmenī. Jau 20 mēnešus mēs piedalāmies šajās sarunās, esam tikai noslēguši divas nodaļas, arī ievērojami ir progresējuši citi jautājumi, piemēram, pretkorupcijas jautājums Eiropas Savienības priekšlikumu. Mēs saņēmām mazākā mēnesi atpakaļ piektajā sarunu kārtā. Mūsu arī komandas runāja par caurskatāmību, finanšu ziņojumiem un par naudas atmazgāšanu. Un te mums ir jāpaturprātā tās, ka pretkorupcijas jautājums tirzniecībā ir tikai un vienīgi jāprobežo ar tirzniecību un investīciju. Uh, Tālāk ir arī vēl citi svarīgi jautājumi, piemēram, tirzniecība ilgspējīgā attīstība. Arī modernizējot mūsu nolīgumu, Meksika, Meksika vēl. Um, savos nolīgumos starptautiskā līmenī nekad nav vedusi sarunas par darba tiesībām un vīdas jautājumiem. Līdz ar to šī ir mūsu pirmā pieredze uh, runājot par šiem jautājumiem tirzniecības uh, un ilgspējās attīstības jomā. Meksika, Eiropas Savienība. Uz esam uzturējuši konstruktīvu dialogu, mm, varējām rast arī Mm, eh, kopsaucējus un iet tālāk par kompromisiem. Līdz ar to mēs arī eh, izanalizējam specifiskus nosacījumus arī par biodaudzveidības aizsardzību, eh, par zivsaimniecības, akvakultūras saglabāšanu, cīņu pret klimata izmaiņām un citiem jautājumiem. Tad viens no sarežģītākiem sarunu jautājumiem bija tieši investoru strīdu izšķiršanas mehānismu, jo viedokļi šeit ir atšķirīgi, ņemot vērā to, ka cik svarīgi Eiropas Savienība ir šis jautājums, mēs runājam arī par to, mm, kā šīs sistēmas inovatīvākie elementi varētu darboties. Ja mums ir kādas šaubas par šo mehānismu, jo tas vēl nav sev pierādījis, tad, nu, ir jārauga, kādu citu risinājumu mēs varētu rast Tad ir arī vēl citi mazāk svarīgi jautājumi, par tiem esam ievērojami progresējuši, piemēram, geogrāfiskās izcelsmes norādes, grib arī atgādināt, ko jau teica arī Petičenikungs, abu, pa, abajiem partneriem šī ir absolūta prioritāte tālāk par izcelsmes noteikumiem, par pakalpojumiem, valsts iepirkumu, visi šie svarīgi jautājumi, taču Meksika ļoti svarīgs jautājums ir par uh, um, piekļuvi preču tirgumu, un te mums ir ļoti daudz jāstrādā, lai sasniegtu kopsaucēju un lai varētu modernizēt šo ES Meksikas uh, tirsniecības nolīgumu. Paldies! Gracias! Liels paldies! Un līdz ar to mēs esam noslēguši skatīt šo darba kārtības punktu par tirzniecības nolīgumu ar Meksiku modernizāciju. Lielas paldies visiem! mēs uzturēsim mm, kontaktus. Un tagad pāriesim pie astotā darba kārtības punkta. Tā būs uh, balsošanas sesija un vispirms rezolūcija par 11. Uh, PTO ministra konferenci. Pirms mēs sākam balsot par rezolūciju, veiksim testa balsošanu elektroniski un uh, Sākam balsot. And the vote is closed. Beidzam balsot. Adopted. Pieņemts. <laughs> Priekšstādātājs joko. Um, um, tests ir bijis veiksmīgs, viss darbojas. grupas ir pārstāvētas eh, pareizi gan pēc skaita, gan pēc um, vispārējā. Pirmais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 14. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 15. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Otrais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 23. grozījums pāri, pret, atturas, noraidīts. 24. kompromiss par grozījums pret atturas pieņemts. 3. kompromiss par pret atturas pieņemts. 28. grozījums par pret atturas noraidīts. 4. kompromiss par pret atturas pieņemts. 34. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 5. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 38. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 39. par, pret, atturas noraidīts. 40. par, pret, atturas noraidīts, 41. par pret atturas noraidīts. Četrdesmit otrais pār, pret, atturas, pieņemts. Četrdesmit trešais pār, pret, atturas, pieņemts. Četrdesmit ceturtais pār, pret, atturas, pieņemts. 45. par, pret, atturas, pieņemts. 46. par, pret, atturas, noraidīts. 6. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 7. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 56. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 57. par pret atturas pieņemts. Pirmais grozījums par pret atturas noraidīts. Otrais grozījums par pret atturas noraidīts. Trešais grozījums par pret atturas noraidīts. Ceturtais grozījums par pret atturas noraidīts noraidīts, piektais par, pret, atturas, noraidīts, sastais grozījums par, pret, atturas, pieņemts, septītais grozījums par, pret, atturas, noraidīts, astotais par, pret, atturas, norādīts. Devītais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Un tagad balsojam par rezolūciju kopumā. Elektroniskais balsojums sākam balsot. And the vote is closed. Beidzam balsot. Un rezolūcija ir pieņemta. Līdz ar to šobrīd mums ir mandāts ministra konferencē. Liels paldies! Tālāk devītais punkts darba kārtībā ir mutiskais jautājums par MIC daudzpusējo tiesu investīcijas strīdiem. Sākam balsot elektroniski. And The vote is closed. Beidzam balsot. Un vienbalsīgi mutiskais jautājums ir apstiprināts. Līdz ar to esam balsu, pabeiguši balsošanas sesiju. Liels paldies! Un tagad pāriesim pie desmitā darba kārtības punkta - stāvoklis pašlaik notiekošajās trialoga sarunās. Šeit gribēju teikt, ka notiek tikai viens trialogs par TDI modernizāciju. 7. novembrī mēs par to jau runājām. Tomēr būtiskākie jautājumi vēl nav apstiprināti, piemēram, par mazākās nodavas lomu, jautājums par darba un vides standartu pārņemšanu un daži citi jautājumi. Nu, šeit būs nepieciešamas uh, plašākas sarunas un ir vienošanās par atsevišķiem tehniskiem jautājumiem. Arī tehnisko jautājumu sanāksme ir ieplānota pavisam drīz. Un tā notiks 23. novembrī. Nākamais trialogs notiks 23. novembrī. Pāriesim pie nākamā punkta. Prezentācija pašreizējās un jaunākās tendences revolucionārajās tehnoloģijās un to ietekmi uz es tirzniecības politikas tagadni un nākotni. Un šeit es eh, gribēju sveikt uh, eh, doktori Mīru Būrī, kur jūs esat, tur, ja? Jūs esat šeit laipni sveikta. Uh, Viņa ir vadošā direktore internacionalizācijas jomā Lucernas Universitātes uh, Tieslietu fakultātē. Un viņa ir šī pētījuma autore, un es uh, viņai tūlīt pat došu vārdu. Lūdzu, labrīt! Liels paldies uh, par šo iespēju pastāstīt jums par pētījumu pašreizējās un jaunākās tendences revolucionējās tehnoloģijās, to ietekmē uz ēst tirzniecības politikas tagadni un nākotni. Un kā jau ļoti skaidri parāda šī pētījuma nosaukums, mūsu mērķis bija tiešām uh, runāt par trim savstarpēji saistītiem uzdevumiem. Vispirms mēs vēlamies parunāt par disruptīvajām tehnoloģijām, tieši ko tas nozīmē uh, attiecībā uz eh, digitālo jomu. Otrs mērķis bija papētīt starptautiskās eh, tirzniecības tiesības eh, gan PTO satvaru, gan arī BTN ieskicēto ainu, jo tas ir radījis um, dažādas uh, pārmaiņas digitālajās tehnoloģijās. Un visbeidzot, um, šis pētījums pievēršas tam, lai parādītu, vai kaut kā ir nepieciešams pieskaņot es tirzniecības politiku, lai nodrošinātu to, ka es varu stiprināt savu pozīciju globālajā arēnā savstarpēji konkurējošu ekonomiku apstākļos. Savā prezentācijā es šādā secībā arī īsumā pievērsīšos šiem punktiem. Vispirms, uh, Kas tad ir revolucionārās, jeb disruptīvās eh, tehnoloģijas? Tas varbūt ir tāds eh, vēl viens moderns vārds eh, šobrīd notiekošajā diskusijā, kas ietver vairākus fenomenus. Un tiešām te mēs runājam par ceturto rūpniecisko revolūciju, digitālo transformāciju, vispārēju mērķa tehnoloģijām, mākslīgo intelektu un tam līdzīgi. Un uh, šīm tehnoloģijām kopīgs ir tas, ka tās uh, iespējams ja uh, revolucionāri mainīs esošo situāciju. Un tāpēc mums ir būtiski, lai šīs tehnoloģijas būtu svarīgas arī likumdevējiem un tirzniecības regulātoriem, jo dažādi pētījumi ir parādījuši, ka virkne revolucionāro tehnoloģiju, sākot no mobīliem sakariem un interneta, trīsdimensionālās drūkas, strādā ar datiem, lielajiem datiem, jeb metadatiem un datu analīzi. Un dati ir kļuvuši, kā to saka ekonomi, ekonomisti, par visvērtīgāko resursu. Tie ir būtiski ekonomikas procesiem. Tas būtībā ir kļuvis par ražošanas faktoru, tāpat kā dabas resursi un cilvēku resursi. Un dati ir svarīgi ne tikai tām nozarēm, kas ir iesakņojušās uh, digitālajā jomā, piemēram, sociālie tīkli vai meklēšanas tehnoloģijas, uh, bet um, tas arī ir kļuvis uh, par būtisku elementu reālam fiziskam biznesam. Tam ir uh, ļoti delikāta ietekme uz tirzniecību. Mēs esam dzirdējuši pierādījums, ka šī ka digitalizācija veicina izaugsmi, ka digitālās tirzniecības uh, daļa uh, ir spēcīgi pieaugusi un aptuveni 50% no pasaulē sniegtajiem pakalpojumiem jau ir digitalizēti. Tas ir ārkārtīgi būtiski un te ir ārkārtīgi svarīgi pieminēt, ka globālās plūsmas digitalizācija ir padarījusi daudz iekļaujošākas līdz ar to arī mazie un mikro uzņēmumi, kā arī uh, daudzas eh, nelielas valstis var piedalīties globālajā tirzniecībā vienlaikus. Šie digitālie tirgi uzrāda arī tīkla efektus, un tas, protams, um, iedarbina vairākus scenārijus. Šajā grafikā jūs redzat, kādas galvenās digitālās um, platformas ieņem um, kādu daļu salīdzinājumā ar atsevišķām valstīm. Uh, Tirzniecības politikas žargonā šeit būtiskākie vārdi, kas jums visiem ir labi pazīstami, ir globālā vērtība ķēde, pāriešana uz pakalpojumu sniegšanu, pārrobežu datu plūsmu, un es um, detalizēti nekavēšos pie šīm attīstības tendencēm, bet gribēju uzsvērt, ka no tirzniecības politikas perspektīvas, lai tas viss varētu attīstīties, piemēram, lietotņu ekonomikā, ārpakalpojumu izmantošanu, tad ir nepieciešams nodrošināt, ka dati var šķērsot robežas. Un tas liek uzdot uh, daudz dažādu pārvaldības jautājumu. No vienas puses ir ievērojams ekonomisks uh, ieguvums Te ir redzami zināmi dati, cik svarīga ir digitālo pakalpojumu tirzniecība Eiropas Savienībai un ASV, bet no otras puses ir arī regulatīvie jautājumi par līdzsvaru starp piekļuvi un datu aizsardzību, piemēram, arī būtisku interešu tādu kā privātuma un nacionālās drošības aizsargāšanu. Digitālajās ekonomikās visā pasaulē ir atvērušās ne tikai robežas digitālajai datu plūsmai. Mēs patiesībā redzam pretēju tendenci. Parādās jaunas digitālās izniecības barjeras. Viens būtisks iedziens te datu lokalizācijas pasākumi, kur eh, tiek noteikts, ka atsevišķiem uh, pakalpojumu elementiem uh, vai nu piegādātājiem, vai datu uzglabāšanai, vai datu subjektam ir jābūt, um, jāatrodas um, pakalpojums sniegšanas valstī. Un mums, protams, ir būtiski paraudzīties arī uz to, vai tirzniecības politika ir sniegusi atbildes uz um, šīm uz šo digitālo revolūciju. Vispirms gribētu teikt, ka starptautiskās tirzniecības tiesības uh, ir būtiskas visām digitālajām plūsmām, datu plūsmām, jo tās attiecas uz uh, visiem interneta līmeņiem, gan uz uh, lietotnēm, gan saturu, gan citām. Un sākot šo analīzi, Pasaules tirsniecības organizācija vienmēr ir um, pirmais kritērijs, jo tā ir daudzpusēja organizācija Un es negribu šeit kavēties eh, pie tā, cik vērtīga ir Pasaules tirzniecības organizācija nodrošinot stabilu, uz noteikumiem balstītu sistēmu, kurā piedalās gandrīz visi. Un runājot no juridiskā viedokļa, tad, ja ir politiskais līdzsvars, eh, tad, ja politiskā grība būtu redzama, tad eh, būtu iespējams šos noteikumus arī nodrošināt. Viena lieta, ko Pasaules tirdzniecības organizācija nav varējusi izdarīt, ir rast atbildes uz eh, digitālo revolūciju. Un šis rīcības trūkums, protams, ir radījis um, ehm, tendenci izvēlēties juridiskās ju jurisdikcijas. Brīvās tirdzniecības nolīgumi ir um, tas ceļš, kurš visbiežāk tiek izvēlēts, lai risinātu problēmas. Uh, Šo procesu būtībā vāda ASV, kura kopš 2002. gada, izstrādājot savu digitālo darba kārtību, ir apstiprinājusi 11 uh, um, brīvās tirzniecības nolīgumus. Ar TTIP tie būtu 12. Un tas tiešām ir noteicis um, modeli, kā tiek regulēta digitālā tirzniecība. Tas parasti ir izkaisīts um, tirzniecības nolīgumos, jāraugās uz e-tirzniecības um, pakalpojumu un intelektuālo īpašumu tiesību nodaļām, bet bieži BTN ir arī digitālās uh, pārvaldības uh, jautājumi, kur tiek noteiktas uh, plašākas brīvības nekā PTO plus un PTO ekstra un tādējādi tiek nodrošināts jauns juridiskais satvers, inovatīvs juridiskais satvers šīm š, digitālajiem pakalpojumiem. Datu plūsmu arī aizvien biežāk regulē BTN. Un vis, visaptvarošākais šāds līgums ir TPP, transatlantiskais um, pakalpojumu datu nolīgums, kura tiek um, likvidētas barjeras um, datu plūsmās. Tas tiek darīts divējādi, gan uh, konkrēti aizliedzot uh, datu protekcionismu, gan lokalizāciju, gan arī nosakot juridiski nesaistošas uh, ja, normas. Ir interesanti norādīt attiecībā uz eh, TPP, ka tāpat kā BTN, tas veicina ne tikai augstākus standartus, bet mēs te redzam arī standartu pazemināšanu, un tas īpaši attiecās uz datu privātuma aizsardzību. Mēs redzam, ka ir bijusi vēlme piešķirt eh, prioritāti privātuma tiesībām un aptuveni ap 2015. gadu bija skaidra reakcija uz uh, Šrēmsa lietu un Eiropas Savienības tiesas uh, spriedumu šajā lietā, kas um, anulēja ASV un ES drošās ostas nolīgumu. Varbūt sumarizēšu, kā mēs saredzam šo ainu brīvās tirsniecības nolīgumos. No vienas puses, uh, Runājot par normām, mēs redzam, ka digitālā tirzniecība paredz uh, precīzu režīmu digitālajiem produktiem, un tas netik daudz runā par piekļuvu tirgumu, bet gan par saskārnes izveidi ar pašmāju režīmu. Savā ziņā tā ir harmonizācija, lai nodrošinātu sadarbspēju un zinām paļāvību uzņēmumiem, kas darbojas digitālajā tirgu. Kaut arī mums ir svarīgi pieminēt to, kā ASV modelis um, ir izplatījies pasaulē, kā viņu modelis um, ir redzams citos nolīgumos Singapūrā, Austrālijā, Jaunzēlande, Austrālija, Taizeme, Austrālija. Būtībā viņi ir pārkopējuši ASV modeli, un šī modeļa izplatība mums ir jāpatur acu priekšā. Kaut um, arī, kur tad ir ES savienība šajā BTN kopainā? Būtu svarīgi zināt, ka kaut arī uh, Eiropas Savienībai ir bijusi ļoti inovatīva pārvaldības pieeja iekšējo, iekšējai digitalizācijai. Te jāpiemina digitālā vienotā tirgus uh, stratēģija, kurai gan nav atbilstošas um, ārējās tirzniecības politikas. Mm, tāpēc nākas konstatēt, ka mēs atpaliekam no ASV un nav arī saskaņotas uh, digitālās tirzniecības uh, pārauga brīvās tirzniecības nolīgumiem. Te notiek zināma attīstība, ņemot vērā iepriekšējos eh, līgumus, piemēram, CETA un EFTA, bet eh, šajā pētījumā atklājas, ka būtu nepieciešams eh, pieskaņot ES tirzniecības politiku, ņemot vērā digitālās ekonomikas izaicinājums. Pētījums arī nāk klajā ar vairākām rekomendācijām šajā jomā. Dažas no, ir, dažas no tām ir vispārīgas, piemēram, uz pierādījumiem balstīta politika, piemēram, arī interesēto pušu iesaistīšanu, bet dažas no šīm rekomendācijām ir konkrētākas, un es runāšu tieši par šīm. Piemēram, trešā rekomendācija kura Eiropas Savienību motivē ieņemta proaktīvāku nostāju, lai formulētu priekšnoteikumus uz datiem balstītai ekonomikai, arī ārējās tirzniecības politikā. Pētījums um, saka, ka to vajadzētu darīt, izmantojot daudzkanālu stratēģiju, panākot progresu uh, šo mērķu izpildē visās iespējamās struktūrās, eh, gan daudzpusējās, gan reģionālās, gan arī brīvās tirsniecības nolīgumas. Un es domāju, ka Eiropas Savienība šo digitālās tirsniecības stratēģiju var sadalīt sīkākos fragmentiņos. Tā jau ir gūsi zinām pieredzi nodrošinot godīgas spēles noteikumus telekomunikāciju, intelektuālā īpašuma tiesību, datorizētajās nozarēs. Uh, bet ir jāraugās, eh, vai te tiek nodrošināta atbilstība Eiropas eh, BTN. Otrais solis varētu būt uh, pastāvīgs uh, moratorijas uh, atsevišķās jomās um, tālāk šifrēšanas atslēgas tīkla neutralitāte, kas um, Eiropu uh, nostādītu kā vārda brīvības veicinātāju šajos um, BTN un tālāk arī mobilitātes sadaļās. Tas varētu kļūt par otro soli, un es tikai gribētu uzsvērt, ka tas būs iespējams tikai tad, ja tiks nodrošināta garantija pakete, lai aizsargātu ES pilsoņu pamatiesības uz privātumu. Liels paldies par jūsu uzmanību un es sagaidu arī jūsu jautājumus pēc šīs prezentācijas. Thanks a lot. This was real. Paldies. Tiešām bija ļoti interesanti redzēt visu šo pētījumu un, un tiešām daudz darāmā. Vai ir konkrēti jautājumi, lūdzu? Haidī, paldies! Jā, es arī gribētu pateikties jums par šo pētījumu, paldies par prezentāciju, jo tas arī sniedz skaidrāku perspektīvu, kā turmāk strādāt. Tad man ir trīs konkrēti jautājumi. Jūsuprāt, vai tagad ir pienācis laiks, lai jo, uh, arī turpinātu sārunas par digitālo tirdzniecību pasaules tirdzniecības organizācijā. Mēs tikko balsojām par savu mandātu Buenos Aires sanāksmē. Otrs jautājums. Kā arī intelektuālās uh, īpašuma tiesībām un to noteikumiem. Uh, arī par autoru tiesībām, par kurām pašlaik arī notiek sarunas Eiropas Savienībā attiecībā uz digitālo tirgu. Tādi jūsuprāt pozitīvie, negatīvie elementi, kur autoru tiesības tad varētu tikt iekļautas digitālās tirdzniecības noteikumos? Un Varbūt jautājums nebija pietiekami skaidrs, bet, nu, es gribētu teikt, vai tas kaut kādā veidā ietekmējas autortiesības vai nē, un kā mums uh, likumdevējiem to ņemt vērā. Jūs arī ļoti labi izteicāties, izteicāties par datu aizsardzību un privātumu. Jūsuprāt, vai Eiropas Savienība varētu noteikt kādu globālu standārtu, pieturoties pie augstākā datu aizsardzības līmeņa, privātuma aizsardzības līmeņa, uh, kas ir noteikts vispārējā datu aizsardzības regulā. Ir uh, spēki, kas pret to cīnās, man ir vismaz tāds iespējas. Paldies, tagad Žemē kundze. Paldies. Uh, man nav tik liels entuziasms kā jums par šo jautājumu. Uh, aizbildinoties ar to, ka aizstājam to, ko jūs sakat, lielāku nacionālo atvērtību digitālajā jomā. Jā, manuprāt, ziņojums ir ļoti agresīvs attiecībā uz to, ko mēs saucam par eh, Eiropas Sanības dalībvalstu suverenitāti un eh, nacionālajām prerogatīvām. Jā, jūs runājat par diskriminējošiem pasākumiem. Uh, Mani pārsteidz arī termini, kas īsti nav skaidri un varētu pat būt pretrunīgi interpretēti. 13. pāns arī mazinātu viltotu preču tirsniecību, tāpat laikā uzstājot to, ka tirsniecības nolīgumi nevar palielināt tiesību turētāju aizsardzību. Un nu, tas ir tiešām neskaidri un pretrunīgi. Tad arī redzu, ka Visa šī atvērtība, šie jauki principi, jā, bet, nu, manuprāt, jūs arī tā ļoti subjektīvi šeit spriežat, un, manuprāt, jūs neiet pareizā virzienā. Es runāju par uh, Pasaules tiesniecības organizāciju, protekcionisms, digitālais protekcionisms mm, nevar tikt īstenots. Es uzskatu, ka valstīm ir savas tiesības. Uh, Viņām ir arī pienākumi aizsargāt savus uzņēmumus pret lielajiem pasaules uzņēmumiem. Un tad ir arī šīs ekonomiskais karš, pret ko mēs neko nevaram. Tad mums ir arī tiesības un pienākumā stāvēt pilsoņus. Piedodiet, ka vēlreiz par to jārunā, ņemot vērā arī kibernoziedzību, ir terorisms. Līdz ar to es domāju, jā, ka mums katram, katrai valstī vajadzētu kontrolēt savu datu apriti. Atgādinu, kā tā taču ir komisija, kas arī uh, darīja visu, lai bremzētu un neizveidot šo Eiropas mākoņu datošanu. Mūsuprāt, tas neiet pareizā virzienā. Šis ir uh, pretrunā ar pilsoņu un valstu interesēm, tas nepalielina brīvības, un jā, kad runājam par datu aizsardzību, par uh, datu šifrēšanu, tad domāju, ka tas viss ir jāatstāja katras valsts uh, ziņā. Paldies! Tad varbūt arī es uzdošu dažus jautājumus jūsu rekomendācijās par patērētāju aizsardzību. Te pietrūks tomēr kaut kas, jo tie ir pārobežu pakalpojumi, tā ir pārobežu tirdzniecība. Tad ir aktuāls jautājums par patērētāju aizsardzību. To mēs arī šeit Eiropas Savienībā noteicām digitālajiem iekšējiem tirgumam. Tad nu jautājums, kādēļ tur nav nekas par šo. Un otrkārt, par mūsu ofensīvajām interesēm. Varbūt arī vajadzētu koncentrēties uz tīkla neutralitāti un uz uh, platformām, lai nebūtu papildus ierobežojumi Eiropas uh, pakalpojumu sniedzējiem. Jā, liels paldies jums, paldies par interesantiem un uh, aktuāliem jautājumiem par lietu. Mēģināšu atbildēt uz visiem. Vispirms par, pēt, par PTO. Uzskatu, ka PTO juridiski runājot sniedz ļoti daudz iespējas, kā atrisināt digitālās tirdzniecības problēmas. Lieta ir tāda, ka līdz šim īsti nav bijusi politiskā griba vienoties par šiem jautājumiem, kā virzīties uz priekšu diemžēl ļoti daudz lietas no PTOE tirzniecības programmas ir apturētas, un PTO dalībnieki nestrādā pie svarīgiem jauniem jautājumiem. Daudzas puses joprojām runā vēl pār pakalpojumu klasifikācijā. Šie jautājumi ir svarīgi, bet mēs varam iet tālāk jau ar uh, jaunu juridisko uh, Eh, satvaru, lai atrisinātu mūsdienu jautājumus eh, tādā veidā, ka raugāmies uz to, kāds varētu izskatīties nākotnē. Ir iespējas to darīt. Eiropas Savienība ir piedāvājusi arī uh, eh, interesantu e parakstu un uh, patērēta aizsardzība, tur ir ļoti zems slieksnis. Uh, Eh, tur nav tāda apņemšanās strādāt pie lielākiem eh, nākotnes jautājumiem. Eiropas Savienība, piemēram, var arī vienoties, ir vienojusies kopš 11. gada ar ES, ar ASV par digitālo tirzniecību un kā to visu īstenot, to var īstenot ar horizontālo apņemšanos var izmantot arī kā ref, šo referents dokumentu 18. pants. Tad var arī būt um, vienošanās, kur tiek strādāt tieši pie uh, informācija tehnoloģijām, vienošanās, kas ir saistoši tikai parakstītājiem, bet kas balstās arī uz MFN pamatu un piesaista arī uh, kritisko PTO dalībnieku masu, lai atrisinātu būtiskus jautājumus arī digitālajā tirzniecībā. Tas par PTO. Tālāk par uh, autortiesībām. Nu, man te arī tad dalīt viedokļi, jo uh, Es te nevēlos nākt klajā ar kādu konkrētu nostāju tieši par autortiesībām. Esmu izteikusies visai kritiski par uh, noteikumiem brīvās tiesniecības nolīgumos, kas tiešām pieprasa augstus standārtus un arī īstenot digitālos autortiesības, kas varētu iet pārāk tālu par intelektuālā īpašuma tiesībām, tirzniecības pārvaldības jomā un arī par paraugiem BTN. Es tur tādas problēmas liels nesaskatu, jo vairāk vai mazāk visi dara līdzīgi ASV un citi partneri rīkojas līdzīgi kā ES, arī digitālajā autortiesības ir liela daļa internetu pakalpojumu sniedzēju atbildība būs aktuāls jautājums. Un tad, nu, te Eiropas Savienībai jārauga, lai BTN minētais arī atbilst ES eh, e digitālajai stratēģijai, jo ir, piemēram, viena lieta, kas atšķiras, piemēram, tiesības, kas tiek piešķirtas arī eh, autoriem. Daži šie jautājumi, kas netiek risināti BTN par dāta aizsardzību un privātumu. Es esmu pārliecināta, ka šis Briseles efekts un Briseles ieteikums augstojiem datu aizsardzības standartiem, ka tas darbojas. Pat ja ir arī štāti ASV, kur pat ja nemainās uh, juridiskais atvers daudz uzņēmumi, kas darbojas digitālajos tirgos un kas, protams, var arī darboties ES tirgos, ka šīs kompānijas jau ir mainījušas lietas un veidus, kā aizsargāt datus. Tām ir zināma tātad uh, ietekme, un tad, protams, es iestātos par to, lai arī likumā tiktu atrunāti augstie dātu aizsardzības standarti. Vispirms pieņemot vairāk šo tā saucamos adekvātumu lēmumus Eiropas komisijā, kā arī raudzīties, kur tad vēl var īstenot šos standārtus. Ir ieteikumi, piemēram, par konvenciju par datu statu, statusiem. Tas ir tā nedaudz eksotiski, bet to arī var ņemt vērā. Tālāk runājot. Jā, varbūt ziņojums ir uh, vai liekas agresīvs dažos punktos, bet nu tāds nebija mans mērķis to izstrādājot. Es piekrītu tām, ka ir ļoti pamatoti iemesli aizsargāt datus, arī lokalizēt datus. Bet ko var darīt Eiropas Savienība? Un tas būtu piemērs nošķirt datu protekcionismu no datu aizsardzības, un šādu robežu var novilkt. Juridiski runājot, var paredzēt izņēmumus, izņēmumi konkrētiem mērķiem vai arī vispārīgi izņēmumi, kas ir paredzēti 14. pantā. Varbūt tas ir pārāk restriktīvi, kas ir interesanti TPP pirmo reizi veicam savu veidu eksperimentu. Tur ir paredzēti arī izņēmumi, kas ļautu aizliegt šos datu lokalizācijas pasākumus dažādu pamatotu iemeslu dēļ. Līdz ar to, bet tur nav izsmeļošs saraksts, kāda varētu būt šie mērķi, tas ir diezgan atvērti. Tad mēs redzam, kā attīstās arī Uh, tas, kā varētu noteikums izstrādāt šajā uh, jomā, un te vienmēr Eiropas Savienība var arī kaut ko darīt. Ir, uh, protams, nepieciešams rast arī līdzsvaru starp nacionālo drošību, pilsoņu datu privātumu. Protekcionisms nekadā gadījumā nav risinājums. Ja jūs noteikti redzējāt, uh, cik šeit lielas ir ekonomiskās likmes. Te runa ir par piekļuvi tirgiem, te mēs runājam par Eiropas Savienības pozicionēšanos šajos tirgos, lai Eiropas Savienība būtu konkrēti spējošs spēks. Protams, jāpieņem, līdz, jāpieņem lēmumi, kas būs visai sarežģīti par līdzsvaru piekrītu patērētāja aizsardzības aspekts pietrūkst, un patērētāja uzticība ir centrāla, fundamentāli svarīga, lai digitālajā tirzniecības tirgu vispār varētu darboties. Eiropas Savienība arī varētu uh, saskaņot to, kas tiek veikt šeit lokālā līmenī, un to arī pielīdzināt tam, kas notiek ārējā digitālā tirgu. Uh, tī, tīkla neutralitāte, es to minēju dažiem vārdiem. Uh, šajā transatlantiskajā nolīgumā um, tīkla neutralitātes noteikumi, par tiem tiek runāts visai maz, tur ir milzīgs potenciāls darba lauks un būtu ļoti labi, ja Eiropas Savienība varētu stiprināt noteikumus un arī, arī tad būtu tiešām piemērs citiem. Liels jums paldies! Tiešām ļoti uh, interesants pētījums un diskusijas. Un tagad pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. Un tā būs, zinām, arī tāda reakcija uz uh, šo visu. Kā digitālās tirzniecības stratēģiju mēs varētu izveidot? Un uzreiz vārds mūsu referentei Šāks kundz, kundzei. Šī nav reakcija, bet, bet tā ir iniciatīva. Te mēs runājam par to, cik svarīgs ir šis jautājums. Varbūt priekšsēdis varētu arī vēl precizēt. Uh, kas eh, pieprasīja šo pētījumu, jo tagad tiešām ir interesanti, ka es runāšu par ļoti līdzīgiem jautājumiem. Mēs eh, pētījām šo pašu. Kurš pieprasīja šo pētījumu? Anyway, we can come back to it later so that we can look at the procedures. Labi, vēlāk mēs to varam noskaidrot. Man tiešām, tas tiešām man interesētu. Uh, Tad, nu, jaunākā informācija par to, cik tālu esam tikuši ar uh, šo ziņojumu pār Eiropas Savienības digitālās tiesniecības stratēģiju. Es pateicos visiem, kas ir snieguši savu ieguldījumu. Bija pavisam iesniegt 86 grozījumi, ir arī Lībe uh, komiteja uh, atzinumi, lai varētu izveidot Eiropas parlamentas stingro nostāju. Uh, Trīs pīlāri ir iekļauti šajā ziņojuma projektā - nodrošināt tirgus piekļuvi digitālajiem pakalpojumiem precēm trešajām valstīm, lai varētu atbrīvoties no digitālās tirzniecības šķēršļiem. Otrakārt, nodrošinam arī to, ka digitālajie noteikumi sniedz labumu patērētājiem, un treškārt arī eh, digitālās tiesības ievērošana arī mm, BTN, un to atbalstīja lielākā daļa kolēģu. kolēģu. Tad arī ir vēl uh, citi jautājumi, kas izrietē no piedāvātajiem grozījumiem, tad arī ir izplatīti kompromisa grozījumi. Un tad arī pavisam drīz tiksimies ar visiem ēnu referentiem. Es izcēlšu dažus no galvenajiem grozījumiem, no galvenām idejām. Liela daļa grozījumu koncentrējas uz godīgu konkurenci. Tas, protams, ir viss ļoti svarīgi, tas ir fundamentāli būtiski, lai cīnītos pret jaunām protekcionismu formām digitālajā ekonomikā, lai patērētēm būtu lielāka izvēle un lai izvairītos no pārlieku lielas tirgus dominācijas. Tāda arī ir jācīnās pret uh, birokrātijas procedūrām, kas ir ļoti smagnējas, tas ir izaicinājums uzņēmējiem, patērētājiem digitālajā ekonomikā, īpaši, kad runā par ētirzniecību. Tālāk Vairākie grozījumi arī runāja par digitalizāciju un cik tas ir svarīgi attīstībai. Un lai arī digitālā tirzniecība varētu mazināt šo digitālo plaisu un lai to neradītu vēl lielāku. Tad arī runājam par tīkla neutralitāti digitālās tirzniecības attīstības jomām Ir arī vienprātība par to, ka investīcijas digitālajā infrastruktūrā būtu jāsavieno ar to, ka ir jāatzīst tīkla neutralitātes būtiskums. Visiem ir tiesības uz uh, internetu un jebkurā laika brīdī. Tālāk arī run, grozījumi runā par MVU un par digitālo tirzniecību, jo MVU tieši veicina izaugsmi ne tikai offline ekonomikā, bet arī digitālajā ekonomikā. Un visbeidzot, bija vairāk grozījumi, kuri uh, tika apspriest arī darba vieta, digitalizācija. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, kas ir vēl tālāk par šo ziņojumu. Vai es varētu tieši lūgt cilvēkus uh, nedaudz apklust? Heidi, piedod, jo akustika šajā zālē ir ļoti spēcīga. Topic, uh, Tad nu pēc šīs dienas ziņām Tagad mēs zinām vairāk, um, ko tehnoloģijas kompānijas ir gatavs darīt, lai slēptu savus kontus, ienākumus, paradīzes dokumentos, tad mēs raugām arī, kā varētu tad, tad arī tehnoloģija kompānijas, uh, kompānijām liekt um, nemaksāt nodokļus izvairīties no nodokļu maksāšanas. Un tālāk uh, par uh, intelektuālo īpašumu tiesībām, aizsardzību, par kādu, lū, kādu lomu spēlē tirzniecības nolīgumus. Un te arī mēs atsaucamies uz oktu, uz aktu. Un arī jā, par digitālajām pret, uh, šīm precēm. Tas saistīts arī ar, ar uh, piekļuvi dažādiem medikamentiem. Toreiz mēs par to runājam, ir jābūt ļoti skaidram nošķīrumam par to, kādi ir konkrēti pasākumi attiecībā uz uh, fiziskām precēm un digitālo piedāvājumu. Bet nu, mēs vēl pie tā strādāsim. Tad vēl nav arī simtprocentīgas vienošanās par jautājumu, kas attiecas uz um, tiesniecības nolīgumiem un tādu vīdutāju atbildību. Šis nav jautājums tikai par kur satrauc cilvēki. Daži deputāti, kolēģi satraucas par to, ka Google un Facebook bauda lielu aizsardzību un pārkāp autoru tiesības, bet ir arī vēl vidutāju atbildības aizsardzība, tam arī ir ieteikme uz vārda brīvību. Tieši saistē tas arī ir ļoti svarīgs aspekts. Es domāju, ka ar ēnu referentiem mēs to varēsim atrisināt. Un visbeidzot, vēl viens svarīgs punkts. Es digitālās tirdzniecības stratēģija. Tas ir arī jautājums par pārobežu datu transferu. Vairāk grozījumi tieši runā par šo aspektu. Ir eh, konsens par to, ka mums ir jābūt nostājā par to, kā Eiropas Savienība risinās digitālo protekcionismu. Jautājums, eh, kas ar to saistīti. Un tālāk arī par eh, tirsniecības nolīgumu izmantošanu, kā labāk arī likumdošanā atrunāt eh, privātumu datu aizsardzības ir jāatrod labāks vārdojums, bet, nu jā, ir vienošanās par to, ka datu plūsmas ir ļoti svarīgas un, protams, arī cilvēku tiesības tiešsaistē ir ļoti svarīgas, tos nevajadzētu uh, upurēt izniecības nolīgumos. Nu, tad es sagaidu sadarbību un ceru līdz gada beigām arī komitejā 23. novembrī nobalsosim par šo, lai nosūtītu Eiropas komisijai spēcīgu signālu par to, kā ir pienācis laiks izstrādāt ES digitālo stratēģiju un arī atrisināt jautājumus, kas izskanēja arī šajā pētījumā. Jā, tiešām ir pienācis laiks to darīt. Viviena Redinga, Rinkler kungs, lūdzu. minūtes. Thank you very much, Chairman and colleague. Lielas paldies priekšsādātājiem kolēģi, paldies referentei. Es aizstāju uh, Redingas kundzi un uh, minēšu viņas priekšlikums un idejas. Pasauli virzās digitalizācijas ceļā un tad ir jānodrošina vienlīdzīgi spēles noteikumi. Par to šķiet ir eh, vienprātība šīs komitejas locekļu vidū mūsu kolēģi. Uh, Viviana Redinga vēlētos vērst referentes un komitejas uzmanību uz to, mm, ka ir daži grozījumi un arī mm, dažas tēmas, kas ir prioritātes ETP. Vispirms patērētāju tiesības. Ziņojums iet pareizā virzienā, tomēr varētu būt taustāmāki rezultāti tīkla mm, neutralitātē, viesabonēšanā, ģeobloķēšanā un citos tēmās. Tālāk IPR Ņemot vērā to, ka šobrīd ir e, digitālā ekonomika, tad vajadzētu pastiprināt šīs tiesības, jo īpaši attiecībā uz PTO un VIPO interneta līgumiem un cita. Tālāk e, starpnieku atbildība. ES likumdošana paredz to, ka nevajadzētu būt vispārējas uzraudzības pienākumam e, šīm platformām, bet to vajadzētu neiekļaut šāda veida Mm, nolīgumos, jo tas iet pāri mūsu kompetencēm. Un ceturkārt, ļoti svarīgi datu aizsardzība un to plūsma. E, mūsu tirzniecības nolīgumos būtu jāparedz noteikumi, kas pilnībā nodrošina datu aizsardzību un pilnībā noraida datu protekcionismu. Šādu nostāju um, uzsver arī citas ETP delegācijas, arī zaļie un arī Lībe un ITRE. Uh, Komitejas pilnībā atbalstu transversālo noteikumu, kur pusē ir iespēja aizsardzīt personu, aizsargāt personas datus. Kopumā ETP grupa tiešām tic, ka Eiropas Savienībai vajadzētu turpināt veidot aprises digitalizācijai un globalizācijai, lai veidot izaugsmi un arī uh, risinot galvenās bāžas. Komisijai būtu jāturpina e, novērst ne, nepamatotos šķēršļus un kliedēt bāžas, kādas ir mūsu pilsoņiem. Paldies! Paldies, Enklāra kungs un es un D. Vārdā Grafs Venthainas kundze. Paldies priekšsādātāji, paldies referentai par sagatavotajiem kompromisiem, ko līdz šim esam sanā, saņēmuši. Tas ir solis pareizajā virzienā, tomēr ir vēl pāris izmaiņas, ko vēlamies panākt. Kā jau mēs zinām, digitālā tirzniecība rada iespējas, bet uh, nesa līdzi arī riskus, tāpēc ir svarīgi, lai valdības veiktu pasākumus, lai mīkstinātu negatīvās tendences, tomēr uh, vienlaikus, lai tās būtu gatavas arī jaunajām tendencēm. Te es pievērsīšos digitālajai plaisai, ir svarīgi to aizvērt, un te mūsu mm, po, prasības uh, kompromisos ir iekļautas. Uh, Tomēr es eh, gribēju, runājot par digitālo plaisu, runājot pieminēt, ka ir runa ne tikai par attīstības valstīm, bet um, arī pieminēt to, ka atšķirības pastāv attīstītajās valstīs. Tas grozījumos ir jāatspoguļo. Mm, tālāk mēs esam saņēmuši arī vēl vienu priekšlikumu, kurš šobrīd tiek pārstrādāts, eh, bet par to mēs vēl pārnāsim vēlāk. Un mūsu grozījumos uh, lielu vērtību piešķīrām arī MVU, mikro uzņēmumiem un jaunu uzņēmumiem. Ir svarīgi, lai tiktu nodrošināta godīga konkurence, tāpēc ir jādomā par to, lai tiktu izvirzīti tādi noteikumi, kas uh, nodrošinātu uh, tirgus piekļuvi ar izpildāmiem noteikumiem arī viņiem. Mēs vēlētos, lai tas tiktu iekļauts kompromisos par nodokļu, jo mums Hākas kundze jau izteicās, tā ir ārkārtīgi svarīga tēma tirzniecības līgumos, un te mūsu prasība ir tāda, lai nodokļi maksātu, tiktu maksāti tur, kur tiek gūta pēļņa. Tas eh, kompromisos mums šobrīd vēl pietrūkst. Un te es vēl nedaudz gribēju atsaukties uz uh, Paradise Papers, uh, paradīzes dokumentiem zinām, cik uh, svarīga ir šī tēma. Uh, un uzskatām, ka mums um, par to vajadzētu runāt. Tāpēc um, par nodokļiem vajadzētu runāt ne tikai preambulā, bet arī atsevišķā punktā. Un papildus tam mēs gribētu vēl atsevišķu klauzulu par atbildīgu rīcību nodokļu jomā, bet es saprotu, ka tam laikam nav vairākumu. Par datu aizsardzību gribētu teikt, ka mums visiem ir uh, skaidrs, ka Datu aizsardzība mums visiem ir svarīga, par to nedrīkst būt nekāda kompromisa. Ir nepieciešams līdzsvars starp uh, brīvu datu plūsmu, bet vienlaikus arī aizsard, mūsu Eiropas datu aizsardzības standartu un nodrošināšanu. Un tas tekstā ir skaidri jāatspoguļo. Citas tēmas, kas um, kompromisos diemžēl nav redzamas, S un D ir. Uh, sieviešu lomas uh, veicināšana digitālajā ekonomikā, arī ietekme uz um, darba tirgu un nodarbinātības apstākļiem. Šodien mēs pieminējām arī patārētāja aizsardzību, kas ir svarīga tēma un kompromisos, diemžēl, pietiekamā mērā neatspogļojas, kā arī ja, attīstības uh, valstīm sniedzamais atbalsts digitālajā tirzniecībā. Mēs uzskatām, ka datu aizsardzība nedrīkstētu tikt uh, pakļauta ISCS prasībām. Es ceru, ka kolēģi mūs te atbalstīs un um, nākamajā nedēļā paredzētajām ēnu referents sanāksmē mēs par to vēl varam parunāt, bet es ceru, ka mums izdosies uh, nonākt pie sabalansēta kompromisa. Paldies! Šauca kunga šeit nav klāt. Ak tā, lūdzu, Zahradila kungs. Uh, Paldies! Man arī daži vārdi sakāmi. Emmas Maklārkinas vārdā, kas ir mūsu ēno referente. Un, un um, viņa vēlas uzteikt referentu un um, kolēģus par paveikto darbu. Ir plaša vienprātība par to, ka digitālā aktivitāte ir arvien ar lielāku potenciālu, lai veidot jaunas darba vietas un arī turpmākās inovācijas. Mēs kā grupa atzinīgi vērtējam pozitīvo uh, attieksme attiecībā uz to, ka ir jāizslēdz nesamērīgiem šķēršļi regulatīvā un neregulatīvā jomā attiecībā uz datu plūsmu pāri robežām. Intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā mēs domājam, ka tirzniecības politikai ir sava loma spēlējama, jo, ja mēs vēlamies stimulēt un mudināt mūsu Eiropas inovatorus radīt jaunus produktus, mums viņiem ir jāpiedāvā paredzams un stabils uh, satvars intelektuālā īpašuma aizsardzībai. Otrakārt, par MVU. Mēs zinām, ka digitālā tirzniecība ir ar vien ar pieaugošāku lomu MVU, un mēs piekrītam referentei un citiem kolēģiem, kas iesniedza grozījumus, kur ir runa par šo uzņēmumu specifiskajām vajadzībām pieskaroties pasākumiem, lai atvieglotu muitas procedūras un tādējādi, lai gan uzņēmumi, gan patērētāji no tā gūtu labumu un tālāk par starpnieku atbildību. Mums ir tāda neliela platforma m, mm, prātā, un kad, tad ir katras eh, satura detaļa jāizskata, lai atrisinātu m, mm, šos strīdus, un eh, tas m, mm, noteikti atvēsinātu šo attīstību, un mēs uzskatām, ka tiesiskuma pie mērošanai tieši saistē ir jābūt saskaņā ar e-komercijas direktīvu, kas sniegtu ES regulatīvo pieeju globālā mērogā. Un visbeidzot, ES akī ir sārež komplekss temats, kas attīstās, un mēs uzskatām, ka mm, vajadzētu kādus, nevajadzētu tādus uh, Um, akmenī cirstus noteikumus, kas mums neļautu tālāk attīstīties un mainīties, tomēr mēs esam pārliecināti, ka varēsim nonākt pie ļoti pozitīva risinājuma. Tas tad no Emmas Maklārkienas puses. Paldies! Haidī Hautala. Lielas paldies! Es varu pateikties referentai par viņas kompromisiem un minēšu divas, trīs lietas. Runājot par eh, vienprātību, konsensu eh, datu aizsardzības jomā, ko pieminējāt, es tomēr vēlētos, lai jūs eh, apsvērtu jūsu kompromisu numur 13 un šo formulējumu kopīgajā grozījumā no Rēdingas, Džermana Langa un citiem uh, kur ir aizstāta daļa, kur ir teikts, ka mm, ņemot vērā to, ka šis noteikums tiktu piemērots un netiktu uzskatīts par uh, nepamatotu diskrimināciju un ierobežotu tirzniecību. Um, šajā kopīgajā grozījumā ir teikts, ka vienīgais nosacījums, ka tas nebūtu uh, izmantojams, lai ierobežotu datu plūsmu, citu iemeslu dēļ kā datu aizsardzība, un nu, es drīzāk dot, es tiešām dotu priekšroku šim formulējumam, un to ņemot vērā, es arī domāju, ka par adekvātuma lēmumiem tas arī ļoti svarīgi, un tie ir labi pārstāvēti 11. kompromisā. Iespējams, ka mm, mums vajadzētu dzēst pēdējo kompromisa daļu desmitajā punktā, kur ir atgādināts, ka adekvātumu lēmumu negarantē personāla datus no trešajām valstīm uz ES un kad netiek garantēta šie personas datu jautājums. Un tas nedaudz mīkstina šos adekvātumu lēmumus. Tas ir par datu aizsardzību. Es vēlētos tekstu lasīt ar ņemot vērā to, ka ir pārunas par autortiesību direktīvu un nu, labāk šo jautājumu risināt datu aizsardzības direktīvā. Un pēdējais komentārs. Es lielā mērā piekrītu jūsu formulējumam par peļņas pārvirzi un nodokļu problēmām. Tie ir lieli izaicinājumi, kas jārisina. S un D nu, uzskatu ir ļoti labi pamatojuši, kāpēc tam vajadzētu būt atsevišķam punktam, nevis tikai apsvērumu punktam. Lielas paldies! Mm, tagad no komisijas puses Ķīnas kungs. Paldies priekšsēdētājiem! Mm, ar jūsu atļauju teikšu dažus vārdus par ziņojumu, kur šobrīd apspriežam, atgriezīšos arī pie uh, dažiem aspektiem, kas parādījās iepriekšējā diskusijā Būrī kundzes ziņojumā. Vispirms komisija vēlētos paust savu atzinību Eiropas parlamenta iesaistē digitālās tirsniecības jautājumā, jo īpaši saistībā ar ceturto gaidāmo ziņojumu virzība pretī digitālai stratēģijai. Mēs jau par šo ziņojumu runājām intā divas reizes, sniedzām sākotnējos komentārus un minējām savu uh, Uh, vispārējo atbalstu šim ziņojumam. Mēs gaidām arī diskusijas par galīgo uh, ziņojuma versiju, kad tas tiks pieņemts un mm, kad būs arī šie grozījumi nobalsoti. Atgriežoties pie šīs iepriekšējās diskusijas, pavisam īsi daži vārdi. Ievadā es teiktu, ka varbūt mēs varētu arī piedāvāt tādu lietu, Mm, katru reizi, kad ir eh, Eiropas parlamenta komisijas pētījums, tad Eiropas parlamenta dienestiem vajadzētu minēt šo ziņojumu autorus. Auto, un autoriem vajadzētu mm, norādīt, ka viņi var sazināties ar komisiju, lai precizētu jautājumus. Un šis aicinājums Burī kundzei joprojām ir aktuāls, kaut arī ziņojums jau ir izstrādāts vēl tīri līdzsvaram mm, ziņojums un prezentācija mm, radīja iespaidu, ka TTP un Eiropas pieeja ir eh, kritērijs un standarts, un tas ir ambiciozākais variants, kas ir eh, uz galda. Un, kad eh, paraugāmies uz mm, vienošanos, ko es nesen noslēdzu ar Japānu, Mm, priekšlikumus, kādu piedāvājam digitālās tirzniecības sadaļai ar Meksiku vai Indonēziju, piemēram, tad, nu, mm, varēs secināt, ka situācija ir krietni niansētāka tādās svarīgās lietās kā atslēgas koda atklāšana, daudz kas ir darīts attiecībā uz TTP mm, valstīm, attiecībā uz elektroniskās parakstat šifrēšanu, uzticamības pakalpojumiem, patērētāju aizsardzēšanu, mēstuļu noteikumiem. Tur mums ir gana lielas ambīcijas. Jāatzīst, ka datu plūsmā mm, nu, šajā jautājumā komisija tiešām strādā pamatīgi un izmantoja mm, šo iespējamo laiku. Arī kas tika uzsvērts prezentācijā, es domāju, ka autors tiešām labi veica šo uzstādījumu par izaicinājumiem, ka mums ir jāveic nošķīrums starp datu aizsardzību un datu protekcionismu. Mums ir jābūt noteikumiem, tirzniecības nolīgumos par datu plūsmām, bet jāskatās, kā to darīt, jo vēlns lepjas detaļās. Vēl viena lieta, kas uh, ir uh, nomaļus uh, ziņojumā atstāta un kas ir svarīga, to uz, tā ir uzsvērta komisijas stratēģijā attiecībā uz to, kā tiek apmainīti un aizsargāti personas dati globalizētā pasaulē. Un šajā komisijas stratēģijā ir uzsvērta vajadzība pēc tā, ka ir jābūt ofensīvai pieejai, jābūt adekvātuma mm, lēmumiem saistītiem ar galvenajiem partneriem. Un tur ir paskaidrots, ka mums ir tāds atsevišķs ceļš, kas balstīts uz īpašiem prasībiem, bet at adekvātuma lēmumu var palīdzēt tirzniecības nolīgumiem un e, tieši atvieglot tos. Mēs izmantojam tādu daudz kanālu, daudz ceļu pieju, bet e, tā vietā, lai e, izmantotu PTO pieju, kas šobrīd labi neizskatās pirms Buenas Aireses, mēs cenšamies skatīt dažādus kanālus, ne tikai tirzniecības nolīgumu ietvaros, bet arī adekvātuma lēmumu ietvaros. Paldies, protams, visi ir dzirdējuši jūsu viedokli nu, attiecībā uz Meksiku un Japānu. Vai jūs varētu mums ziņot par saviem priekšlikumiem šajām sadaļām? Uh, Citādi mēs nezināsim, ko konkrēti jūs piedāvājāt. Lūdzu. Uh, E, jā, atbilstīgi Mainstroms kundzes teiktajam un komisijas stratēģijai mēs savus priekšlikumus publicējam tiešsaistēm. Tātad nu, visiem ir iespēja iepazīties internetā ar šiem priekšlikumiem. Marīče Šāke. Paldies, man bija labas norādes no ēnu referentiem par viņu prioritātēm. Uh, pēc tam, kad piedāvāju kompromisa grozījumus un diskutēsim par tiem detalizēti, kad būs iespēja. Dažas galvenās lietas noslēgumā. Jāparaugās, kas ir iekļauts aptvērumā, kas nav. Daudz jāna referenti piedāvāja tādus elementus, kas Mm, pilnībā neiekļautos aptvērumā, bet, protams, ir skaidra sasaiste starp ES likumdošanu par datu aizsardzību, autortiesībām, intelektuālo īpašumu tīkla mm, neutralitāti un mm, šīm vēlmēm tos mm, izpaust uz ārienu, tos starp tirzniecības nolīgumu. Un es būšu pēdējā, kas teiks, ka tirzniecības nolīgumi ir platforma, vieta, kur mainīt ES likumus. Tā tas nav bet es domāju, ka mums jābūt ļoti ambicioziem tad, kad mm, raugāmies, kādi ir šie ES augstie standarti un kādā mērā tie var būt mūsu digitālās stratēģijas divpusējo pārunu, daudzpusējo pārunu elementi. Un tad mēs vēlētos mm, risināt šos jautājumus. Es domāju, ka mums ir steidzama situācija, ir jāskatās, kā attīstās situācija pasaulē. Uh, New York Times bija mm, izstrādāts eh, mm, eh, ļoti detalizētāks raksts par Ķīnas ambīcijām digitālajā pasaulē, un tāpēc nebūsim naivi. Tieši tas pats attiecas arī uz citām pasaules mm, daļām. Ja mēs tikai saskaramies ar šiem noteikumiem nevis paši, uh, savus noteikumus radām, tad beigās mēs tikai sev kājā šaujam, un es domāju, ka e, te ir tāds delikāts līdzsvars atrasts, un es nevēlos teikt, ka mūsu Eiropas principi nav svarīgi, bet e, ir šī sajūta, kāpēc tas ir nepieciešams tagad, un e, kad ir runa par principiem un pārvaldību, tad mēs arī vēlamies izgaismot kontekstu, kāpēc mēs to daram. Un tieši Mm, arī ēnu referentiem ir jānovērtē šis konteksts. Li liels paldies, un kā jau Marīča Skāke teica, balsošana notiks um, 31. novembrī. Līdz ar to pabeidzam 12. darba kārtības punktu un pārējiem uz 13. ārējo attiecību uh, komiteja sagatavos divus ziņojumus ar svarīgiem tirzniecības partneriem, vienu ar Ķīnu, vienu par Ķīnu, otru par ASV. Mēs vienojāmies ar um, ārlietu komiteju, ka mēs arī sniegsim ieguldījumu šo ziņojumu tapšanā, proti sadaļā par tirzniecību. Tas balstīsies uz mūsu uh, reglamenta 54. punktu, mēs būsim atbildīgi par tām sadaļām, kur AFET mūsu viedokli nevarēs uh, ietekmēt, kur grozījumus nebūs iespējams veikt. Un tātad pirmais ziņojums ir par ES un Ķīnas tirzniecības attiecībām. Mūsu pārziņā ir tirzniecības attiecības. Un te uh, Pastāvīgais referents ir Vinklere kungs. Es došu viņam vārdu. Chairman, thank you very much. Paldies, priekšsādātāji, dārgie kolēģi. Es nedomāju, ka mēs varam par zēmu novērtēt eh, es un Ķīnas tirzniecības attiecību nozīmi. Tas ir mūsu otrs lielākais tirzniecības partners ASV. Un eh, otrādi, es ir Ķīnas lielākais tirzniecības partners mūsu lielākais importa avots un otrs lielākais eksporta tirgus. Mūsu tirsniecības apjoms ar Ķīnu ir aptuveni 1 miljards eiro dienā. Tas rada labklājību ES un daudz labklājības un iespējas uh, uzņēmējiem Ķīnā. Komisija vērtē, ka 1 miljards uh, tirsniecības apjoms dienā atbilst uh, 15,000 darba vietu, un tas nozīmē, ka es no tirzniecības ar Ķīnu ir atkarīgs 2,5 miljoni darba vietu. Bet, protams, ir arī problēmas. Tirzniecības bilance tomēr tas nav vienīgais kriterijs, kā vērtēt mūsu tirzniecības attiecības, bet pastāv būtiskas bāžas par pastāvīgo tirsniecības bilances deficītu attiecībās ar Ķīnu. Ķīna ir bijis um, liels eksporta tirgus, tagad mūsu eksporta apjoms, ir tīpaši preču eksports uzrāda zinām pieaugumu, un mūsu imports no Ķīnas tomēr ir pieaudzis ievērojami ātrāk, izņemot pagājušo gadu preču tirgus uh, bēdīgo ainu nedaudz um, gaišāku padara tirzniecību ar pakalpojumiem. Uh, Daudzi mūsu uzņēmumi ir izveidojuši pārstāvniecības Ķīnā, kas ir izveidojuši, kas veicina labklājību ne tikai šeit, bet arī Ķīnā. Tomēr par to mēs um, uh, nesen uh, pozīciju dokumentā um, lasām, ka attiecības ar Ķīnu raksturo dažādas problēmas, kas ir jārisina. Pirmām, daudzas, e, e daudzi ES uzņēmumi nesaņem atļauju vai arī tikai ierobežotu atļauju darboties Ķīnas tirgu. 54% Eiropas uzņēmumu uzskata, ka pret viņiem ir mazāk labvēlīga attieksme nekā Ķīnas partneriem. Mūsu tiešās um, investīcijas Ķīnā ir pastāvīgi pieaugušas, savukārt Ķīnas investīcijas Eiropā pēdējo gadu laikā ir pieaugušas eksponenciāli. Investīciju līmenis um, no mūsu puses eh, joprojām tomēr ir vērtējums kā pieticīgs. Mēs esam uzsākuši BTI sarunas 2014. gadā, bet esam panākuši tikai nelielu progresu. Parlaments ir sacījis, ka piekļuvi tirgumu un līdzvērtīga attieksme ir jāizvirza pret prioritāti mūsu sarunās. Mēs esam noskaņoti atvērti bet eh, konstatējam, ka Ķīnas uzņēmumiem nav tik lielu šķēršļu ieguldījumiem Eiropas tirgu kā mūsu uzņēmumiem Ķīnā. Ir paustas bāžas par pieaugošajām Ķīnas investīcijām Eiropas Savienībā, un es uzskatu, ka investīcijas, kas balstās uz godīgu konkurenci, var sniegt labumu visiem. Tomēr ES investīcijas ir vajadzīgas, tāpat arī Ķīnai Ķīnā ir eh, pārmērīgas kapacitātes eh, un jaudas daudzās eh, nozarēs, piemēram, ir 2025. gada iniciatīva modernizēt Ķīnas uzņēmums, un arī te es ir iespējas ieguldīt. Man tomēr ir zināmas šaubas par to, kā mūsu uzņēmumi varēs rast atbildi uz iespējamiem izaicinājumiem, ko radīs valsts uzsāktā iniciatīva mūsu uzņēmumiem Ķīnā un arī globālajā tirgu. Uh, Ķīnai būtu jāizveido sabalansēti instrumenti, lai tā varētu labāk um, vērtīt investīcijas jutīgos, um, jutīgās nozarēs, infrastruktūrā un drošībās. Reindustrializācijas darba kārtība, kur ir uzsākušas vairākas dalībvalstis Eiropā, ir svarīgas uh, mūsu izaugsmai un nodarbinātībai, kā arī Eiropas Savienības kopīgajai konkurētspējai. Bet un Lauda iniciatīva varētu radīt pamata sadarbībai, tomēr šīs iniciatīvas um, apjoms, uh, saturs joprojām ir apstrīdēts un arī pārvaldība šķiet nav pārāk caurskatām, nav pārāk skaidrs, vai es uzņēmējiem būs iespēja izsludināt uh, konkursus uh, šajā jomā un kā projekti tiks piešķirti. Arī ilgspējīgas attīstības principi kā arī vietēji un starptautiskie iepirkumi, un pret tiem izvirzītās prasības arī ir jāievēro. Tas iet roku rokā ar piekļuvi tirgumu, intelektuālo īpašumu tiesību, tiesību aktu normu piemērošanu, godīgas konkurences vidas veidošanu un tiesiskuma uzlabošanu. Ķīnas regulatīvās vīdes novērtējums vairākos starptautiskos reitingos ir ievērojami krities. Tas eh, tieši ietekmē mūsu uzņēmums un liec tiem iesaistīties eh, Ķīnas ekonomikas attīstīšanā. Ķīnas iestādes izstrādā arī citas būtiskas iniciatīvas, kas var ietekmēt uzņēmē darbības vīdi, piemēram, sociālā dempinga sistēma ir viens no šādiem piemēriem, arī lielo dātu izmantošana lai ietekmētu uzņēmumu darbību, un šī praksē rūpīgi jāvērtē, jo tas var um, mm, radīt uh, pretrunas ar um, datu aizsardzības prasībām, kas ir jāievēro mūsu uzņēmumiem. Arī bažas par kiberdrošību saistās ar regulatīvajām mm, problēmām Ķīnas pusēm. Nu, Ķīna ir izrādījusi apņēmību sadarboties eh, galvenajās starptautiskās sadarbības jomās, piemēram, cīņā pret klimana, klimata pārmaiņām, ir paudusi atbalstu brīvajai tirzniecībai, un tā ir viena no galvenajiem spēlētājiem, kurai bieži tiek pārmests protekcionisms. Eh, Protams, ka Ķīna ir labāk jāiesaista lēmumu pieņemšanas procesos, Un nevar arī aizmirst, ka Ķīna ir globāls spēlētājs, tāpēc ir jāuzlabo sadarbība, bet jāprasa ievērot uh, pamatiesību principi. Sadarbība ar Ķīnu PTO rada daudz izaicinājumu, bet joprojām es uzskatu, ka es ir jāuzlabo savu darbību, lai nodrošinātu atvērtību, godīgas spēles noteikumus un sadarbību. Un visbeidzot, Abrīnojami īsā laikā Ķīna ir izdevies kļūt par vienu no pasaules ekonomikas līderiem, un, protams, pret to kā tādu ir arī jāizturas, iesaistoties sadarbībā un atbalstot godīgus spēles noteikumus un tiesiskumu. Kaut arī ir un arī būs problēmas mūsu tirzniecības attiecībās, ir arī daudz iespēju gan Ķīnai, gan Eiropas Savienībai Un tāpēc mums ir jābūt eh, konsekventiem, uzstājīgiem, risinot mūsu problēmas un vienlaikus um, jābūt arī pozitīvam noskaņojumam. Lielas paldies arī, Klēra kungs, par šo pārskatu. None of our shadows, so I will... Neredzu nevienu ānu referentu, tāpēc uzklausīsim citus deputātus. Morēna kungs, nepiedodiet. Zahardila kungs lūdzēja cervānā. Liels paldies priekšstādētājiem. Daži vārdi no mūsānu referenta puses, un ko papildinās arī daži māri komentāri. Vēl tikai šorīt laikrakstā es lasīju, ka Trumpa kungs un Ķīnas prezidents ir parakstījuši līgumus 250 ASV, miljardu ASV dolāru vērtībā. Un, manuprāt, tā ir vēl viena pazīme, kas raksturo Ķīnas stāvokli pasaules ekonomikā un tirgu. Es gribēju jums arī atgādināt, ka maijā Ķīna rīkoja Zīda ceļa fórumu, kurā piedalījās vairāk nekā 130 uh, valstu pārstāvi, tajā skaitā arī no ES dalību valstīm. Tā ir virkne soļu un vēl viens pierādījums, ka Ķīnas uh, loma pasaules arēnā pieaug, un es domāju, ka es te varētu spēlēt būtisku lomu. Ir jābūt spēcīgai un prognozējumai partnerībai starp ES un Ķīnu. Mēs joprojām dzīvojam situācijā, kurā nav nozīmīga tirsniecības nolīguma starp ES un Ķīnu, tomēr preču pakalpojumu un investīciju plūsmas ir augstas, apjomīgas. Tāpēc ir nepieciešams uh, precīzi definēt um, mandātu sarunām uh, par Ķīnas un ES tirzniecības nolīgumu noslēgšanu. Mm, tāpat kā Tinklēra kungs, es uzskatu, ka Eiropas investoriem joprojām nākas saskarties ar būtiskiem šķēršļiem piekļuvē Ķīnas tirgumu, un, diemžēl, ES tiešās ārvalstu investīcijas, mm, to pieaugums Ķīnā palēninās. Uh, Savukārt Ķīnas investoriem ir relatīvi viegla piekļuve es tirgumu, tāpēc būtu jārada līdzsvarotāka investīcija vīde. Tas pats attiecas arī uz mūsu uzņēmējiem, kas mēģina darboties Ķīnas tirgu, kur būtisku lomu joprojām spēlē valstu investīcijas un valsts vai daļai valstī piedaroši uzņēmumi. Šīs lietas būtu jārisina. Bet atgriežoties pie potenciālā nolīguma, mums būtu jākoncentrējas uz trim lietām. Vispirms ir jānodrošina labāki tirgus piekļuves apstākļi Ķīnas tirgumu Eiropas investoriem ir nepieciešamas zināmas eh, garantijas attieksmē pret ES eh, e investoriem Ķīnā, tajā skaitā aizsardzība pret eh, nelikumīgu diskrimināciju, netaisnīgu attieksmi un kapitāla un maksājumu pārcelšana, kas saistīta ar investīciju. Tālāk ir jānodrošina godīgi spēles noteikumi un nediskriminācija kā viens no mūsu sadarbības pamatprincipiem un ir jārisina arī izaicinājumi, kas saistās ar um, regulatīvo vidi. Tai ir jābūt konkurēts, uh, savietojamai un tai ir jāatbilst arī starptautiskajiem noteikumiem. Diezgan nesen mēs uh, Eh, attapāmies situācijā, ka no vienas puses mēs vēlamies uh, veicināt uh, tirzniecības un investīcija attiecības ar Ķīnu, bet no otras puses mēs uh, paredzam jaunas noteikumus, kas uh, ir vērsti uz uh, mūsu nozaru vai atsevišķu Eiropas Savienības uh, uzņēmumu interešu aizsardzību. Uh, Nākamnedēļ mēs par to runāsim plēnāru sesijā, un varbūt uh, es gribētu uzdot arī vienu jautājumu komisijai. Manuprāt, uh, tas būtu pelnījis precīzi atbildi. Kāda ir situācija PTO paneļa diskusijām? Vai mēs varam sagaidīt uh, spriedumu, un vai mēs esam gatavi situācijai, ka spriedums nebūs par labu Eiropas Savienībai? Uh, jo mēs zinām, ka Ķīna rīkojas ļoti uzbrukoši un tā ir visas tiesības to darīt. Un vēl jau ir fakts, ka mēs nesam vienojušies uh, par tirgus ekonomikas statusa piešķiršanu Ķīnai kopš pagājušā decembra. Tāpēc būtu vērtīgi zināt, eh, kādas ir iespējas, kādas ir prognozes. Un otrkārt, un tas ir arī pēdējais punkts, bet tāpēc nemazāk svarīgs, ir notikusi sākotnējā diskusija par investīciju skrīninga schēmu kurus šobrīd um, droši vien izstrādā komisijas priekšsādātājs, un uh, es saprotu, ka mēs drīz saņemsim garantijas, ka tā nepārsniegs nepieciešamo aizsardzības līmeni un pārāk neiejauksies um, dalību valstu valdību kompetencē. Tas arī būtu viss. Liels paldies! Oui, Monsieur le Président, euh, c'est euh, Madame Alessia. Jā, paldies. Uh, Alessia Moska mūsu grupas vārdā seku uh, uh, šīm dosie, un es nolasīšu tad viņas runu. Par spīti arī ļoti pozitīvajiem signālām no komisijas pār ļoti pozitīviem sarunu kārtā ir tirsniecībā ar Ķīnu, tomēr nevajadzētu piemēram kļūdīties un nav risinājumu attiecībā uz ekspropriācijām un investoriem. Tas nav pārsteigums. Ķīnieši izmanto Eiropas Savienības vienotā tirgus atvērtību, tur viņi bauda vienlīdzīgas spēles noteikumus, kur pretim Eiropas Savienības tirsniecības palāta Ķīnā um, katru gadu zīmē aizvien bēdīgāku skatu Eiropas Savienības uzņēmumiem Ķīnā tā, nu jā, Ķīna nebūtu īpaši interesēta vienlīdzīga nolīguma noslēgšanā. Eiropas Savienības politika, kas ir balstīta uz pozitīvo mudinājumu, īsti nav pat strādājusi ar partneri Ķīnā, lai nodrošinātu šo apusējību. Tomēr jāmācās no šīs trupceļa, ir jāizmanto, jāizmanto mūsu rīcībā esošie instrumenti, dažādas sviras Kā sāka Mauskas kundze, mums ir jāizmanto drīzāk. Uh, um, L'ekonomija Eiropēna bez. Tā tagad nevis burkāns. Tātad uh, investīcijas jā, bet ne par katru cenu. Trešo valstu naidīgā attieksme apdraud ne tikai Eiropas strādājošos un uh, atņem mūsu uzņēmiem tehnoloģisko ekspertīzi, tas arī grāv mūsu politisko vienotību. Ķīna um, mēģina vainot uh, politisko vienotību Eiropas Savienībā un treškārt, ko saka arī Moskas kundze, apusējība valsts uh, iepirkuma tirgos te. Uh, jāvalstās esošās, es, esošās dinamikas, jauno pretdempinga metodoloģiju, lai rastu kompromisu un būtu arī šī apusējība valsts uh, tirgos, valsts iepirkumos. Te mēs gribam apusējību. Uh, strādājošie Eiropā uzņēmumi Eiropā nevar vien ciest no konkurences Eiropas tirgos un tāpat laikā nerealizēt uh, Uh, savas iespējas trešo valstu tirgos. Mēs varam arī uzteikt jauno pretdempinga metodoloģiju. Tagad mums ir jāizmanto šis pats darbs, lai modernizētu mūsu tirzniecības aizsardzības instruments, vai ne, Dāvid Mārtiņ? Tas ļaus arī papildināt jauno metodoloģiju ar tiem instrumentiem, kas ir nepieciešami, lai mēs būtu efektīvi. Un visbeidzot, Moskas kundzes pēdējais jautājums, kas gan vēl nav minēts uh, šais debatēs. Uh, Viņi saka, ka es gribu noslēgt mino Taivānu, jo gal beigās mūsu politikā ar uh, vienoto Ķīnu mums ir jāspēj arī izvērst sarunas ar Taivānu. Eiropas parlaments ar dažādiem rezolūcijām vienmēr ir izteicies pār tūlītēju sarunu sākšanu ar Taivānu. Mēs esam pār tirzniecību visiem, un komisija arī nonākusi pie, paš, pie šī paša secinājuma. Tāpat laikā komisija arī noteica uh, priekšnoteikumu sarunu uzsākšanai Taivānu, ka jānoslēdz sarunas ar vienoto Ķīnu. Pekinā nav īpaši liels ambīcijas noslēgt šīs sarunas, tad varbūt komisija vajadzētu tomēr aicināt jau tagad uzsākt sarunas ar Taivānu. Es neesmu Taivānas speciālista, šie ir Moskas kundzes uh, vārdi. Par visu pārējo varu piekrist viņas secinājumiem par to, ka Ķīna joprojām izceļas ar konkurences skropļojumu Un, kā teica kolēģi, Ķīna turpina uh, īstenot agresīvu ekonomiku, vēlas šķelt Eiropu, lai labāk valdītu. Un treškārt, um, izmanto partneru atvērtību, bet slēdz savu tirgu hermētiski citiem. Lūk, tas ir arī, pār, tā ir arī pārliecība mūsu grupā vairāk nekā jebkad agrāk. Apusējums instrumenti ir nepieciešami, lai cīnītos pret dempingu, lai aizstāvētos pret naidīgām investīcijām un lai arī nodrošinātu privileģētu piekļuvi Eiropas Savienības uzņēmumiem trešo valstu tirgiem. Paldies, Moskvas kundzvedām, grupas vedām. Paldies, Norēla kungs. Moskvas kundzes vārdā. Then I will give the floor to the commission. Tagad es došu vārdu komisijai Valē Lagāras eh, kundzei. Kur jūs esat? Šeit. Labrīt, liels paldies! Man nav te daudz ko sacīt, jo es uzskatu, ka referents un ēnu referenti ir padarījuši fantastisku darbu apkopojot eh, mūsu attiecību dažādos elementus. Eh, es saprotu arī bāžas, eh, ko pauž deputāte Moska. Jūs droši vien redzēsiet, ka mūsu stratēģijā Ķīnai, par kuru tika publicēts arī paziņojums, mēs jau esam nedaudz padarījuši stingrāku mūsu toni attiecībās ar Ķīnu. Uh, un galvenais instruments turpmākajās attiecībās ir tirzniecības sārunas. Progress ir. Es saprotu, ka tas nav tik ātrs, kā mēs visi vēlētos redzēt, tomēr tas arī nav pārsteidzoši, jo mēs ļoti daudz no viņiem prasām. Tas ir viens instruments, kurā mēs vēlamies risināt visas bažas, kas šodien tika pieminētas, godīgi spēles noteikumi, piekļūt tirgumu, caurskatāmāka regulatīvā vīde un daudz citas lietas tas neiet uz priekšu tik ātri, kā mēs vēlētos. Tomēr pēdējās sarunu kārtās mēs uh, esam redzējuši pozitīvas um, zīmes no Ķīnas puses, un mēs turpināsim darīt visu iespējamo, lai tas virzītos uz priekšu, jo arī mūsu uzņēmumi Ķīnā no mums prasa šo progresu, viņi redz, ka tas ir svarīgi. Uh, Un mūsu divpusējās attiecībās ir daudzas lietas, kas nav vienkāršas. Uh, pārmērīgas jaudas ir problēma, arī kiberdrošības jautājumi. Tas viss šodien tika pieminēts. Mēs dažādos līmeņos strādājam, lai šīs, problēma, lai šīs bažas kliedētu, gan iesaistot Ķīnu politiskā līmenī, gan apkopojot informāciju, gan pētot iespējas. Um, Eh, gan pētot to, cik lielā mērā esošie mm, noteikumi mums eh, ļauj, ļautu palīdzēt panākt vienošanos, bet varbūt vēl viens vēstījums no mūsu puses. Ar mm, Ķīnu vienmēr ir grūti atrast eh, īstās, īstās svīras. Mēs izmantojam pātagas un burkāna metodi. Domāju, ka ir svarīgi paturēt tās svīras, kas mūsu rīcībā ir. Uh, ka mēs runājam visi vienā balsī, ka mēs esam vienoti un ka mēs konsekventi sūtām viens un tos pašus signālus. Jo tādējādi mēs varam savu nostāju paturēt stingru. Un tāpēc es aicinātu dalību valstis um, saglabāt vienotību un runāt vienā balsī ar Ķīnu. Jā, kopā strādāt vienmēr ir labāk, es uzskatu. Viklerkungs. Vispirms priekšsādātāji nedzirdēju nekādu atbildi par uh, tiesāšanās jautājumiem. Jautājums, ko uzdevāt jūs, vai šādas informācijas nav? Process pagaidām notiek, un šīs lietas prasa diezgan ilgu laiku. Šobrīd mums nav nekādas tuvākas informācijas, tomēr mēs esam pilnībā pārliecināti, ka pašreizējā likumdošana pilnībā atbilst uh, mūsu saistībām PTO ietveros. Uh, Un es saprotu, ka mūsu juridiskie argumenti ir stingri, tomēr es jums um, neko nevaru pastāstīt uh, par to, kas tur notiek iekšienē, jo tas ir garš process. Lielas paldies par uh, šo atbildi, paldies arī priekšsādātāji, godāmie kolēģi, liels paldies, es domāju, ka šeit tika pateiktas ļoti daudzas lietas, varbūt trīs secinājumi no manas puses. Protams, mēs uh, strādāsim pie šī dokumenta un es mēģināšu ņemt vērā dažādu politisko grupu pausto nostāju, bet varbūt trīs komentāri. Vispirms par pretdempinga regulu un jauno antidempinga metodoloģiju. Es esmu stingri pārliecināts, ka es uh, industrijas um, atbalstīšana neprasa protekcionismu. Mums ir jāatbalsta ēst e rūpniecība un mums ir instrumenti, kā to darīt. Otrkārt, mums uh, ir zināma taktika, skaldi un valdi. Tas nav nekas jauns, un droši vien tā tiks izmantot arī nākotnē. Mums ir jābūt vienotiem. Tomēr ir jautājums, kādā frontē tad mēs vienosimies. Vienotībai ir jābūt balstītai uz zelta vidusceļu. Un šim pamatam vienotībai ir jāņem vērā visu pušu interesi, tajā skaitā ēst rūpniecības interesi. Un nu, treškārt eh, par Taivāns jautājumu, jā, šāda diskusija ir bijusi, jūs zināt, ka ETP atbalsta sarunu uzsākšanu ar Taivānu, arī vairākas citas politiskās grupas šajā parlamentā, par to ir bijušas arī rezolūcijas, bet tagad eh, mums kopā ir jāvienojas ko mēs šajā jaunajā atzinumā iekļausim par Taivānas jautājumu, bet es domāju, ka par to mēs vienosimies kopā. Paldies, priekšsādātāji. Paldies, Vinklēra kungs. Šobrīd nav nekāda konkrēta grafika attiecībā uz šo atzinu, bet ko līdz Zinta un Afed, Afed būs vienojušies par termiņiem, protams, ka mēs uh, uzturēsim saziņu un uh, jums uh, darīsim to zinām. Līdz ar to esam pielikuši punktu 13. darba kārtības jautājumam, pārējiem pie 14. Tas, uh, protams, ir ar līdzīgu saturu, kā es to minēju iepriekš. Tas būs pirmais mēģinājums uh, radīt uh, konsekventu politikas un tirzniecības pieeju uh, mūsu galvenajiem partneriem. Un šobrīd runa būs par ASV. Tagad es eh, griežu galvu uz otru pusi. Es eh, mainu tagad eh, krēslus, kuras sēžu, jo esmu pastāvīgais referents šajā jautājumā, tāpēc varbūt neliels ievads par to. Jūs zināt, ka ASV ir mūsu svarīgākais tirzniecības partneris un, protams, arī ļoti būtisks politisks partneris, tāpēc ir vērts papētīt sīkāk, kāds ir mūsu tirzniecības attiecības. Mums ir ļoti labi tirzniec, funkcionējuši tirzniecības attiecības ar ASV, tomēr tās ir nedaudz nelīdzsvarotas. No vienas puses eh, mums ir tirzniecības bilances pārpalikums tirzniecībā ar ASV un ASV. Tas tiek daudz viet kritizēts. Un mums patiešām būtu jāpadomā par to, kā mēs iekšēji Eiropas Savienībā šajā jautājumā rīkosimies. Ja mēs raugāmies uz um, plūsmām, ir jāsaprot, ka mēs uh, eksportējam uz ASV dziļāk pārstrādātus produktus vai uh, produktus ar lielāku pievienoto vērtību, savukārt importējam vai nu izēvielas vai lauksaimniecības nozares ražojums. Un tieši tur arī rodas nelīdzsvarotība. Tāpēc, manuprāt, būtu saprātīgi runāt uh, arī par uzlabotām tirzniecības attiecībām. Mums eh, visiem vēl labā atmiņā ir tītip stāsts, un mēs visi labi zinām, cik grūti bija vienoties par saprātīgām attiecībām, lai tās varētu tikt eh, attīstītas tālāk. Un droši vien, ka jūs labi atcerties, ka mēs runājām par mm, tirgus eh, piekļuves uzlabošanu atsevišķās jomās, ne tik daudz varbūt par tarifiem, bet eh, runājām arī par kopējiem noteikumiem daudzās jomās, lai atvieglo, atvieglot tirzniecības attiecības. Kā jau jūs visi zināt, Obamas valdības laikā šo tirzniecības nolīgumu vairs nebija iespējams uh, eh, pārakstīt, novest šo procesu līdz galam. Manā izpratnē šīs valdības laikā vispār ir izslēgta iespēja, ka mēs varam saprātīgi risināt sarunas par šādu nolīgumu. Un eh, šobrīd mēs atrodamies tādā tirsniecības attiecību, tirsniecības attiecību posmā, ko raksturo nenoteiktība. Daudzās jomās nav skaidras perspektīvas par to, kā ASV veidos savas tirdzniecības attiecības eh, ar mums, kā viņi to vēlas darīt. Un dažkārt notiek eh, diezgan pārsteidzoši incidenti, un šķiet, ka pat ASV valdības iekšienē arī tirzniecības uh, eh, ministram Baltajam namam un citiem ir visai atšķirīgi viedokļi par to, kā veidot tirzniecības attiecības ar mums. Ir pāris elementu, kas pēdējā laikā Eiropā ir uztverti visai kritiski. Te es gribēju atgādināt, ka ASV ir noteikušas eh, papildu muitu 22% apjomā atsevišķiem tērauda rūpniecības izstrādājumiem. Manuprāt, ar visai nepamatotu argumentāciju jūs zināt, ka ASV spēkā ir vecs tiesību akts vēl no augstā kāra laikiem, kas liek pārbaudīt uh, starptautiskās saistības eh, šī gadījumā tērauda nozarē Mm, līdz ar to mm, viņi pētīja, vai tērauds ietilps nacionālo interešu jomā un vai tāpēc preferences šeit būtu jāpaplašina vai jāsvītro. Bet gala rezultāts vēl nav zināms, kaut arī tam bija jābūt zināmam jau jūlijā. Un pēc tam bija jātiek formulētām attiecīgajām tirzniecības attiecību pamatnostādnēm. Uh, Šobrīd ir uzsākta jauna diskusija par it kā Eiropā pastāvošo dempingu olīvu audzēšanas nozarē un eksportā uz ASV. Tad ir arī konflikts eh, saistībā ar mūsu puses eh, noteikto embargo ekska, eksportam, liel, lielopu gaļas produktiem, kas satura hormonus. Mēs, protams, aktīvi pie tā strādājam, bet šo sārakstu ir iespējams turpināt. Un tas, kas man uztrauc jau īpaši, ir tas, ka šobrīd nav kopīgas tirzniecības stratēģijas globālā līmenī, ka mēs pie tā attīstīšanas nestrādājam. Uh, un tas skaidri iezīmējās videokonferencē Buenos Airesā 24. oktobrī. ASV puse publicēja nostāju, kurā radikāli ir pateikts, ka visi līdz šim darba kārtībā esošie punkti PTO satvarā konferencē nebūtu uh, jāskata, jo tie ir ārkārtīgi pretrunīgi, ka tur nesot iespējams panākt vienošanos, un tāpēc atlikušajās dienās tam nemaz nevajadzētu pievērsties un pat nevajadzētu turpināt strādāt ar šiem punktiem. Viņi piedāvāja PTO konferencē uh, risināt sarunas par iespējumu organizācijas reformu. Tas īsti nebija pareizi. Un tur bija skaidri pateikts, ka nevis sārunas, bet viedokļu apmaiņa. Tātad, ka varētu tikai notikt viedokļu apmaiņa par iespējamu reformu. Un tā, protams, ir pilnīgi atšķirīga pieeja nekā tā, par kuru mēs šodien nobalsojam savā rezolūcijā par PTO. Tāpēc pastāv būtiskas uh, domstarpības uh, viedokļos par starptautiskās tirzniecības stratēģiju. Un mm, te ir atšķirīga pieeja nekā mūsu otrajam lielākajam tirzniecības partnerim, par kur mēs tikko runājam, par mm, Ķīnu, it īpaši dempinga jautājumos, eh, valūtas eh, spekulāciju un manipulāciju jautājumā. Te mēs uzskatām, ka pastāv kopīgas intereses šiem jautājumiem pievērsties, tomēr pagaidām arī nav skaidrs, vai tas būs eh, kas tāds, kas gūs atbalstu abās pusēs, runājot par tirzniecības attiecību intensificēšanu un stiprināšanu kas balstītos uz uh, konkrētu vienošanos, manuprāt, šobrīd uh, šķiet neiespējami, un vienīgais, uh, ko es varu piedāvāt, ir turpināt dialogu. Lūk, tik daudz par no manas puses ievadvārdiem par tirzniecības attiecībām ar ASV, un tagad es došu vārdu ēnu referentiem, un uh, pirmais uh, šķiet te būs uh, Helmuts Šolts. Paldies, Bernd! Un šī, protams, ir situācija, kas raisa bāžas Un tu ieskicēji bēdīgu ainu attiecību, tirzniecības attiecībās starp ASV un ES, un tam es varu piekrist. Tomēr es domāju, ka mums ir jāraugās tālāk nekā tikai uz um, tirzniecības um, aspektiem. Jāraugās, kāda vispār būs ASV ārpolitika. Uh, Šobrīd mēs uh, sakojam līdzi Trumpa braucienam uz uh, dažādām Āzijas valstīm, kur tiek izlikti dažādi akcenti. Pirmkārt jau America First pieeja, ko ir definējis prezidents un droši vien arī nākotnē. Tā būtiski ietekmēs visas tirdzniecības sarunas, ko risinās ASV, un tajās dominēs. Tomēr es neizslēdzu iespēju, ka kādā uh, posmā, piemēram, pēc tam, kad būs noslēgušās pārunas par nafta nākamā gada pirmajā ceturksnī no ASV varētu tikt saņemts priekšlikums atkal atsākt šīs sarunas. Un eh, es domāju, ka jā, mums šobrīd ir jāvienojas par to, kā mēs varētu vienoties par turpmāku pieeju ASV un ES sarunām, un mums tam ir jāsagatavojas. Mēs nevaram teikt, ka mēs eh, tagad atsākam sarunas par 2016. Gads, eh, gada decembra TTIP tekstu, bet mums eh, būtu jādomā par to, kā Eiropas Savienības ekonomiskā un sociālā attīstība varētu ietekmēt transatlantiskās attiecības nākotnē. Es nevarēju piedalīties iepriekšējā diskusijā, kad runājām par Meksiku, bet, kā teica kolēģis Alfranka, mums nevajadzētu kļūt eh, atkarīgiem no tā, kā risināsies sarunas par nafta. Mums, protams, ir jādomā par mūsu tirzniecības attiecībām ar ES un Meksiku, bet interesanti būtu uh, padiskutēt arī par iespējamo eh, vienošanos nākotnē. Un šajā virzienā domājot, mums vajadzētu vismaz izstrādāt eh, savu nostāju par AFET rezolūciju. Mums te būtu jārīkojas apņēmīgi, vadoties pēc eh, šīs dienas rūpnieciski politiskajām tirzniecībām bas eh, politiskajām un eh, vienkārši politiskajām interesēm, kas ietekmēs eh, mūsu tirzniecības attiecības. Liels paldies! Un tagad Maklārkins kundzes vārdā Zahradilkungs. Paldies! Trešo reizi, pēdējo reizi Maklārkins kundzes vārdā. Pavisam īsi. Visi zina, ka mūsu grupa uh, iestājas par pēc iespējas spēcīgāku transatlantisko tirdzniecību ne tikai ekonomiska apsvērumu dēļ, bet arī ģeopolitisku iemeslu dēļ vienmēr esam uzskatījuši, kā šī sadarbība ir nenovēršama un vitāli svarīga, pat bez, bez tītipa mēs zinām, ka tirdzniecības apjoms, investīcija apjoms ir uh, milzīgs. Un tā tas arī paliks. Tītības būtu, protams, sniedzis arī savu devumu e, tajā, taču, nu, jā, tas tā nav pašlaik, tomēr e, neuzskatām, ka e, tā būtu kāda katastrofa. No otras puses, gan mēs gribētu redzēt, lai šīs sarunas turpinātos. Joprojām uzskatām, ka ir vēl iespējā atdzīvināt šīs sarunas, varbūt zem kāda cita uh, lozunga, Arī mēs bijām septembrī Vašingtonā, arī e, tikāmies ar ASV tirzniecības ministrijas pārstāvjiem, un tad o, tur ir noskaņojums tāds, ka tītības gluži nav vēl o, miris. Ir vēl iespēja to atdzīvināt, kā to pareizi uh, Un tad ir iespēja vēl to atdzīvināt. Redzēsim, kā tas izskatīsies nākotnē. Lai nu kā, domājam, kā būtu jābūt gataviem vadīt šīs sarunas, un arī Eiropas Savienībā vajadzētu mācīties no tītip sarunām, vajadzētu izvairīties no līdzīgām kļūdām atkal, ja mēs atkal dodamies šai virzienā. Vispirms ir jābūt absolūti caurskatāmiem, Caurskatāmībai ir jābūt nākotnes sarunu pamatprincipam, mums ir jābūt absolūti kristāli skaidriem par savām ambīcijām un arī tikpat kristāli skaidriem arī pār atšķirībām starp abām pusēm. Tad ir jātīsta arī um, saprotama komunikācijas stratēģija, lai izvairītos no pārpratumiem. Jābūt proaktīviem. Situācija, jāteic, pašlaik ir tāda, ka globālās tirzniecības izaugsme ir uh, lēnāka nekā globālā ekonomiskā izaugsme, tas kopš, uh, pirmoreiz kopš pagājušā gadsimta vidus, un domājam, ka šajā situācijā ir jārīkojas saprātīgi, jārīkojas pragmatiski, ir jāveicina brīvā tirzniecība ar pasaules lielāko ekonomiku, kādi joprojām ir ASV. Tas arī viss paldies. Liels paldies, Benins kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Piektā, piecu zvaigžņu kustība, kā zinat, vienmēr ir bijusi pretī tip. Bet, nesaprotams, pret brīvo tirzniecību un ciešāku sadarbību ar tādu partneri kā ASV. Bet runājot par investīciju klauzulām, MVU, pilsoņu aizsardzībām, bet tur nebija arī geogrāfisko izcelsmju aizstāvību, iespējamais kaitējums arī veselībai, tātad pieeja bez piesardzības varētu nodarīt lielu kaitējumu, taču tas nenozīmē, ka mums tagad ir jāpārtrauc attiecības ar ASV. Nē, ir jāpasaka ļoti skaidri, ka tās, kas tika izdzīts pa durvīm, nevar iekāpt pa logu. Komisija vēlas noslēgt sadarbības uh, nolīgumus uh, administratīvā lomā ar ASV, specifiskās jomās, uh, zāļu jomā, auto, transporta jomā, tie tādi mazie tītipi. Jā, ir nepieciešams reformēt mūsu sistēmas, īpaši industriālo materiālu un autotransportu jomā. Es domāju un ceru, ka varēsim vienoties ar ASV, ir jārisina šeit fundamentāli svarīgi tehniski jautājumi. Uh, Nu, un tie ir vienīgie būtiskākie jautājumi. Tur nav ļoti liels risks un kaitējums, kur atrasties pilsoņiem. Uzskatām, ka jābūt ļoti piesardzīgiem, jābūt arī ļoti striktiem, vedot sarunas tajās jomās, kur varētu būt risks, kur būtu saistībā ar pilsoņu veselību, pilsoņu tiesībām uz drošiem, efektīviem pakalpojumiem. Jau arī PTO ir uzsākusi dažādas aktivitātes, lai apdraudētu ES standārts, līdz ar to mums nolīgumos jābūt ļoti ambicioziem. Mēs sakam, jā, tehniskai sadarbībai ar ASV katru gadījumu izskatot atsevišķi, uh, aizstāvot savus intereses, bet jābūt ļoti piesardzīgiem uh, tieši to pašu apsvērumu dēļ, uh, kā bijām TTIP gadījumā. Paldies! Paldies! Dēvids Mārtiņs tagad lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Jūs sākāt savu sievedu vārdus ar to, kā mēs varētu diskutēt par labākām tirdzniecības attiecībām ar ASV, un savā ievadrunas noslēgumā jūs nonācāt arī pie mani viedokļa, ka Ehm, nu, mēs darām visu, lai būtu pēc iespējas mazāks kaitējums. Es īsti neredzu, kā mēs pašlaik varētu uzlabot šīs tirzniecības. Vienkārši mēs varētu īstermiņā darīt visu, lai mazinātu kaitējumu, negatīvo ietekmi un tālāk. Tad jau mēs varam skatīt, kā no jauna. Varbūt izmantoju citu terminu, bet kā mēs varam iesaistīties globālajā tirzniecības sistēmā, kā padarīt ASV efektīvākus PTO un arī ilgtermiņā uh, ir jā, jārunā par uh, efektīvākiem divpusējām tirzniecības attiecībām, bet es nezinu, kā Trumpa administrācijas laikā to varētu izdarīt. Bombardie gadījums. Un te jā, mēs runājam par šo kaitējumu mazinājumu Boeing kompānija, kas dara visu, lai aizstāvētu savu vietējo tirgu. Tas ir protekcionismu pasākums, nekas cits. Viņi rīkojušies, lai apturētu Bavardie tirgošanu, tirzniecību ASV tirgu. Ir, eh, tātad, ka tas varētu apdraudēt Boeinga eh, tirzniecības apjomus. Bet, nu, te mēs runājam par Bavardie, ka 40 tūkstoši lidmašīnu. Un viņiem ir līgums ar Deltu un Boeing teica, ka pēc 2020. gada viņi vispār nevar piegādāt lidmašīnas tieši tādēļ arī uh, viņi uh, uh, ir uh, iesaistījies bombardieri, līdz ar to īsti nesaprotam, kāds apdraud Boeingu. Bet, nu, es neizskatīšu visu argumentus, tā ir specifiska lieta, bet, nu, jā, mēs redzam, ka Boeinga un bombardieru lidmašīnas īsti nav uh, konkurence. Eiropas komisija piedāvā uh, reaģēt uz Boeing uh, rīcību, aizsargāt savu tirgu, kā mēs iejauksimies, vai mums tas ir jādara vai nē. Mums ir vispār jāpārskata viss šis apdraudējuma, mm, kaitējuma uh, koncepts. Tad, nu, ja būs kādas nodevas, kas tiks noteikts Bombardie kompānijai, tad mēs arī šeit runājam par um, olīveļu, par tērauda, par citu um, protekcioniskiem pasākumiem, es domāju, ka vajadzētu arī runāt pār to, par atbildi, par reakciju. Mēs nevaram vienkārši gaidīt un ļaut ASV rīkoties, kā viņi vēlas, un Trumps respektē tikai tos, kas uh, viņiem, pre, viņiem nostāj, nostājas pretī. Es neesmu protekcionists, un. Uh, nekad neesmu atbalstījis šādu veidu pasākums, taču ir skaidrs, kā to teica arī citi par ASV pieeju, viņi mēģinās uh, arī tā turpmāk rīkoties, un ja mēs nestāsimies viņiem pretī, mēs zaudēsim. Un tad es varu tikai priecāties, ka komisija tagad mēģina reaģēt un atbildēt. Paldies, Dārlings kundze! Paldies! Es papildināšu Dāvida sacīto. Vispirms es gribētu atzīt, ka no Ziemeļīrijas ir tagad Bombardie delegācija Eiropas parlamentā. Viņi jau šeit bija vakar un ir arī šodien. Man žēl, jā, ka arī strādājošiem jāierodas šeit, Briselē, lai runātu ar mums, un to nevar atrisināt apvienotā karalīste, kas uh, iestājas par uh, uh darbvietas saglabāšanu, tam tam līdzīgi. Mēs joprojām esam ES dalība valsts. Viss tas jāņem vērā. Un es arī nosūtīju mēnesi apakaļ rakstisko jautājumu Eiropas komisijai, jautājot, ko darījusi Brītu valdība attiecībā uz bombardjē lietu, un esam saņēmuši vēl atbildi. Kad mēs varētu sagaidīt kādu atbildi no jums? Uh, lai paskaidrojot, kādas ir, kāda ir bijusi sadarbības starp apvienotās karalists valdību un komisiju tieši Bombardie lietā. Tad jūs arī runājāt uh, par vairākiem situācijām - lielopgāļu, tērauda, olīveļu un tam līdzīgi. Ir arī šis milzīgais tenis mačs, kas jau notiek gadiem. Uh, Un tad arī būs lēmums nākamgad par Airbus un Boeingu, ko mēs redzam bombardu iegadījumā. Un tur redzam ļoti skaidri, ka tāds kompānijas kā Boeings redz Trumpa administrāciju kā milzīgu iespēju, lai uh, īstenotu pret konkurēt spēju savu programmu konkrētajās nozarēs. Piekrītu Dēvidam. Trumps ir biznesmenis viņš uh, saprot, tad, kad cilvēki ar viņu runā acs pret aci un kolektīva Eiropā mums būs um, ar viņu arī šādā veidā jārunā. Tas, ko esam darījuši līdz šim, kad Eiropa kolektīvi vienoti ir aizstāvējusi uh, darba vietas 2002. un 2003. gadā Buša administrācija toreiz apdraudēja un draudēja, pareizāk sakot, ar uh, tarifiem uz eh, Britu tēraudam, un toreiz Leibora valdība reaģējums bija, mums ir acīm redzot īpašas attiecības ar ASV, tad nu, viņi devās uz Vašingtonu, lai samazinātu šos tarifus, un tikai tad, kad tirzniecības tarifi apdraudē Floridas apelsīnus, un tad eh, Eiropa nāca klajā ar šo apdraudējumu, tikai tad amerikāņi reaģēja un samazināja tarifus uz mūsu tēraudu. Uh, tad nu, mums kolektīvi arī šādai ir jārīkojas, lai individuālie gadījumi nekļūtu par tādu milzīgu avalanšu un uzbrukumu, masveidu uzbrukumu ēst tirzniecībai. Mēs gribētu dzirdēt, ko tad komisija šeit ir iecerējusi. Bet dažkārt ir iespējas, ka Trumpa administrācija Uh, nu, tiek skatīta kā tāds piedzēries onkulis ģimenes Ziemassvētku ballītē. Es domāju, ka mums ir jārīkojas daudz spēcīgāk, nekā mēs to darītu pret piedzērušos onkuli. Jo te runa ir par simtiem tūkstošu darba vietu, un arī Belfāstā ļoti daudz strādā Bombardier kompānijā. Jā, nu es tagad iedomājos šo tēlu, kur tad mēs šo onkolu varētu nosūtīt. Komisija, ko jūs par šo domājat? Hubēn kungs. Liels paldies! Liels prieks šeit atkal būt jūsu komitejā. Priekšsētājs lielā mērā var atbalstīt to, ko jūs sacījāt savos ievadvārdos. Varbūt sniegšu arī mūsu novērtējumu par to, kā mēs ikdienā sadarbojamies ar Amerikas partneriem. Nu, ir pagājis gads kopš Trumpa ievēlēšanas, deviņi mēneši kopš strādā Trumpa administrācija. Viena no interesantām lietām ir tajā, ka viņi joprojām vēl augsta līmeņa ierēģņu vietas nav aizpildīts. Tirzniecības jomā, piemēram, ir arī vēl trīs, mēram, valsts sekretāra līmeņa vietas, kas nav aizpildītas, tās ir vakantas. Līdz ar to arī amerikāņiem bija jāintensificē savs darbs, un tad tas arī ir novēdis pie ļoti konkrētām prioritātēm, par ko ir vienojusies pat Amerikas Savienotā valsts. Un tad dažas lietas. Runājot par uh, reg, par uh, um, tirzniecības politiku vēlēšanas. To ir ļoti ietekmējis vēlēšanas, un varbūt pat uh, tirzniecības politika ietekmējis, tas ir vēl vairāk nekā citur. Varbūt vienīgi klimāta izmaiņās vēl šī ietekme ir liela starptautiskajās uh, attiecībās. Tāpat laikā Politika vēl attīstās, politika, viņi vēl definē, mums ir jāsaprot arī, ko praksē nozīmē politiskais nacionālisms, un te viedokļi atšķiras starp administrāciju un arī republikāņu partiju. Jūs zināt, ka tirzniecībā kongresam te ir liela teikšana un viņi, viņiem ir kompetence atbilstīgi konstitūcijai tieši tirsniecības jomā, un tad tur arī vēl sarunas notiek visai intensīvi. Nu, esam novērojuši, ka viņi daudz uh, koncentrējas uz divpusējo tirsniecības deficītu, tad viņi arī veids izmeklēšanas un pētījums tieši arī par tērādu un alumīniju. tad viņi vēlas palielināt arī valsts iepirkumā ASV tieši Amerikas iepirkumu, iepirk, iepirkt Amerikā. Tālāk runājot uh, par arī naftas sarunām. Šīs sarunas notiek ļoti intensīvi, ļoti ātri. Ik pēc uh, četrām, trim nedēļām ir sarunu kārtas. Uh, ir iesniegti visi priekšlikumi. Mēs, mēs, ne, mēs nevaram piekļūt šiem priekšlikumiem, tie nav publiski pieejami, bet vairāk vai mazāk mēs zinām, par ko tur ir runa. Un tas ir arī atsaprinātos ziņojumos. Un tad ir 5-6 jomas nafta, kuras var identificēt, un tad arī iepazīstoties ar to visu un eh, redzam, ko praksē nozīmē Trumpa administrācijas tirsniecības politika. Vēl stiprināt arī izcelsmes noteikumus, valsts iepirkuma noteikumus, strīdu izšķiršanas noteikumus, arī tirsniecības aizsardzības gadījumos 19. 19. sadaļa, tad arī investoru strīdus izšķiršanā viņi stiprina noteikums arī šī sunset klauzula tirzniecības nolīgumos. Nu, šie ir visi priekšlikumi, ar ko ir nākusi klajā Trumpa administrācija. Daži no šiem priekšlikumiem arī meksikāņiem un kanādiešiem ir absolūti sarkanās līnijas. Sarunas ir sarežģītas. Tas nav nekāds pārsteigums. Sarunu nobeigšanas termiņš bija līdz gada beigām, tagad ir paredzēts nākamā gada pirmais trimestris. Tad, nu jā, ASV tirsniecības ministrs gan arī strādā viens pats pie šī jautājuma, viņiem nav vietnieku. Viņš koncentrējies uz šīm sarunām. Tās ir prioritātes, un pārējās prioritātes ir saistītas ar Ķīnu. Tad no nu, ASV tirzniecības ministrs arī ir līdz Trumpa administrācijai tagad vizītē Ķīnā, un viņš ir vienīgais administrācijas pārstāvis, kurš tad arī ir uh, bijis kopā ar Trumpu visās sanāksmēs šajā Azijas uh, tūrē. Un kas vēl ir interesanti no politikas viedokļa? Tas, ka ir uzsākti ASV arī pētījumi par tehnoloģiju transferu. ASV ir uzsākusi šo izmeklēšanu, šo pētījumu jau augustā. Pašlaik tiek izstrādāts pirmais ziņojums par šo, un šķiet publiski tas, tiks, uh, uh, tas būs pieejams decembrīgās janvārī. Tad, nu, analizējot Trumpa administrācijas prioritātes, tad ir šīs divas uh, attiecības, tātad, lai darbotos nafta attiecības ar nafta valstīm, un arī ir lielas likmes, jo ir apdraudējums arī, kā ASV varētu izstāties no šī nolīguma, kā jau to norādīja ASV prezidents, un tad ir jautājums, kādas tam varētu būt sekas ASV politiskajā sistēmā, ko par to domās arī kongress un kā tas ir ietekmēs pašas sārunas. Jūs, kā Eiropas parlaments, noteikti esat ieinteresēti arī šajās sarežģītajās izvēlēs un lēmumos, ko tas nozīmē. Un tad otrs, otra prioritāte attiecības ar Ķīnu - 301 šī izmeklēšana instruments, kas nav izmantots 15 gadus. Uh, Tad nu, tas tagad uh, ir izvilkts no nelietoto instrumentu atvilknes. Un tas var novest arī pie laba rezultāta, tas var novest arī pie, pie rezultāta, kas ir atbilstīgs PTO, bet nu, tas vēl nav pašsaprotami. Tādēļ ir šeit svarīgi Eiropas Savienībai izstrādāt savu nostāju ņemot vērā, cik šīs attiecības ir mums svarīgas, ņemot vērā arī to, ka mums ir svarīgas attiecības ar Ķīnu, un ir arī problēmas šajās attiecībās, to minēja arī Eva iepriekš. Un tad mums tas ir ļoti svarīgi, tam visam sekot un būt klāt. Visā šajās diskusijās pār Ķīnas tirsniecības politikām. Nu, lūk, šīs ir tās galvenās jomas, uz ko koncentrējas Trumpa administrācija. Nu, tad uh, mēs, Eiropas Savienība, mums ir svarīgs mūsu intereses. Jūs minējāt priekšsēdētāji arī PTO jautājumus. Arī ir nominācija jautājumi par to, esat saņēmuši jaunāko informāciju. Tad ir arī divpusējo attiecību programma pie tajās strādājuma. Un tagad īsi atbildēšu uz Dēvidu un Džūdas jautājumiem par Bombardjē lietu. Mēs arī tikāmies ar kolēģiem no Bombardjē. Šorīt ar viņiem tikāmies, viņus uzklausījām, ar, mēs sadarbojamies ar uh, atbildīgajām iestādēm, arī sadarbojamies ar Kanādas iestādēm. Vēl nav pieņemta nekāda pasākuma un lēmuma mums ir jānogaida, jāraugā tad, kādi pasākumi tiks izsludināti, Bet skaidrs ir viens, ka mēs noteikti sekosim procesam un darīsim visu, lai tīrzniecības instrumenti, ka tie tiek izmantoti, tikt izmantoti godīgi, striktā atbilstībā tam, tad ko valstis var darīt atbilstīgi pret subsīdiju, pret dempingu nolīgumiem, un mēs tam cieši sekosim šai konkrētajā lietā, konkrētajā gadījumā. Arī daudz kas ir mainījies kompānijas līmenī. Viņi reaģē, viņi nav ārpus visu šī viss vis šī procesa, un arī te ir liels Eiropas saimnības intereses, kas ir uz spēles, bet vēl ir pāragri kaut ko konkrēti sacīt par ASV pasākumiem. Mēs ļoti nopietni tam sekojam līdzi, mēs ļoti arī uh, apzināmies tieši specifiskās Ziemeļīrijas intereses šajā uh, lietā. Un vēlreiz liels paldies par to, ka uzaicinājāt mani. Sirsnīgs paldies! Nebūs nekādu īpašu noslēguma vārdu, jo par daudziem jautājumiem te vēl ir jādiskutē bet tika uzdots jautājums, vai mums nevajadzētu spēcīgāk reaģēt, noteiktāk reaģēt, vai mums nevajadzētu atteikties no nogaidīšanas mm, tehnikas. Muitas papildu muita atsevišķām mm, tērauda šķirnēm ir spēkā jau 3-4 gadus, tāpat arī aizliegums importēt uh, un nu, gāļu, kas satur hormāts. Tāpēc es arī uzskatu, ka mums ir jādomā, ka mums ir um, jākļūst uh, skarbākiem un jādomā, kā atbildēt. Un te es atkal pārēju priekšsādātāja lomā. Pēc uh, saskaņošana ar afetu mēs izplatīsim jums informāciju par to, kāda ir termiņa šim ziņojumam. Es pieņemu, ka pie citiem jautājumiem nevienam nav nekā ko piebilst, un tad 16. punkts. Nākamā sanāksme notiks 22. un 23. novembrī, un tas arī viss jauku visiem nedēļas nogalē.